Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann. Darbie kolēģi, turpināsim mūsu sanāksmi. Tagad mums būs devītais darba kārtības punkts. Šis jautājums nodarbojas ar tabaks produktu tirzniecību pasaules veselības organizācijas ietver konvencijas, ietvero Un tas attiecas arī uz Eiropas Savienības darba veidu. Tagad došu vārdus reiz referentam Sienfeld kungam. Dzień dobry, dziękuję bardzo panie e, przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jums zināms, mēs runājam par protokolu pieņemšanu, lai iznīcinātu nelegālo tabakas izstrādājumu tirzniecību saistībā ar PVO ietver konvenciju attiecībā uz tabakas kontroli Tātad nosaukums ir garš, taču par ko īsti runa. Mums, kā Eiropas parlamentam, ir jāsniedz piekrišana, lai noslēgtu šo protokolu. Un kādēļ tas tā notiek? Tas, ar ko mēs šeit nodarbojamies, tas, ko mēs cenšamies novērst Eiropas Savienībā un visā pasaulē, ir noziedzīga darbība. Tas attiecas uz nelegālu ražošanu, ieviešanu tirku un tirzniecību saistībā ar tabakas izstrādājumiem. Tostarp šeit jāpiemina arī tabakas izstrādājumu kontrabanda. Paralēli tam, ka tā ir nelegāla darbība, noziedzīga darbība ir būtiski pieminēt arī to, ka tas apdraud mūsu pilsoņu veselību un dzīvību, sekas tam ir finanšu zaudējumi. Tāpat arī nedrīkstam aizmirst to, ka pieļaujot šādas nelegālas darbības, arī Eiropas Savienības un tās dalību valstu reputācija tiek iedragāta raugoties uz finanšu zaudējumiem, tie tiek aplēsti 10 miljardu dolāru apmērā katru gadu. Tāpat arī ir jāpiemina netiešie zaudējumi, kad ir jāārstē saslimuši cilvēki, kas ir, kas cieši no tabaks atkarības, rodas dažādas slimības, kuras izraisa pārmērīga tabaks izstrādājumu lietošanu. Un, lai mēs gūtu panākumus mūsu darbā, cīnoties par šo nelegālo tirzniecību, mums ir jāpieņem šis protokols, taču, lai šis protokols būtu saistošs, mums ir nepieciešams šo protokolu pārakstīt vismaz 40 pusēm. Tagad šobrīd ir tikai 15 dalību valstu pievienojušās šim protokolam. Tiemžēl tād, tādas lielas valsts kā, Franc, lielas valsts kā Francija, Beļģija, Austrija, arī Latvija ir pievienojušās, tas ir apsveicam, taču tad, kad būsim sasnieguši 40 pušu skaitu piecu gadu laikā, tad varēs pieņemt tos risinājumus, kurus cenšamies īstenot, un kāds ir mūsu mērķis. Mēs gribam īstenot vispasaules izsakošanas sistēmu tabakai, tabakas izstrādājumiem, tāpat arī dažāda aprīkojuma izstrādi. Tā kā mēs runājam par piegādes ķēdēm, ir jārunā arī par licencēšanu, reģistriem, uh, Tāpat arī ir jāņem vērā visas attiecīgās regulas, kas attiecas uz tirzniecību, tranzītu, starptautisko tirzniecību. Nevēlos ieslīgt pārāk garās runās, jo izskatās, ka šis protokols neizraisa pretrunas. Tādēļ es gribētu, lai mēs piekristu šim protokolam. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies. Priekšādā vēlos pateikties ar Seinfeld kungam, vēlos sākumā atvainoties par ēnu referentu Sergio, uh, jo viņš šobrīd nevar ierasties pie mums, viņš uh, prezentē ziņojumu IMCO. Mēs apsveicam šo dokumentu līdzvērtīgu iemeslu dēļ kā referents, tas attiecas uz tabaks izstrādājumu, noziedzīgo darbību, tāpat arī jo īpaši cigarešu kontrabandu, kā jau tika minēts, tas rada lielus finansiālos zaudējumus Eiropas Savienībā, tāpat arī dažādas veselības problēmas cilvēkiem, taču vēlos uzsvērt to punktu, ko referents pieminēja, proti, ka šeit tiek veicināts arī cits eh, noziedzīgs darbības, dažreiz pat terorisms, tādēļ tas ir ārkārtīgi būtisks jautājums. Lielākā daļa no šiem produktiem tiek saražoti ārpus Eiropas Savienības, tādēļ mums ir nepieciešama starptautiska sadarbība, lai tiktu galā ar šo, šīm problēmām un lai nodrošinātu, ka šis protokols nodrošina starptautisko sadarbību. Referents jau pareizi pieminēja šos piegādes ķēdes un visas ražošanas sistēmas, ka mums ir jāīsteno. No globāla izsekošanas sistēma, jānodrošina par precīzi licencēšanas sistēmas, ir jāpredz regulējums interneta tirzniecībai, muitas nodokļiem un tā tālāk un tā joprojām. Protams, ka šeit ir iekļaut arī priekšlikumu attiecībā šo produktu mm, iznīcināšanu. Tad mēs atbalstam kopumā visu šo dokumentu. Un neliels tāds kritikas punkts izskatās, ka Šis startautiskais process ir ārkārtīgi ilgs, bieži vien tiek pausta kritika par Eiropas Savienības darbību, bet, ja mēs palaukamies starptautisko uh, vidi, tad šeit arī ir vēl ko darīt. Paldies, Emma, lūdzu. Paldies, es arī apsveicu to, ka referents atbalsta šo protokolu. Manuprāt, tas ir globāls risinājums globālai problēmai 6 miljoni cilvēki mirst no tabaks produktu izraisītā slimībām. Kaut arī parādās arvien vairāk netika eh, ļaunprātīgu produktu, kur tiek izmantota tabaka, mums ir jānodrošina attiecīgs regulējums un tiešām jānovērš patiesie draudi cilvēku veselībai. Mums kā Eiropas Savienībai jānodrošina uh, darbība frontes līnijās un jāiesaistās, lai tiešām nepieciešamās puses uh, iesaistītos. Mums ir, uh, mums, protams, šī nelegālās tabakas tirzniecības problēma ir ne tikai Eiropas Savienībā, bet tā pastāv visā pasaulē. Tādēļ es ceru, ka mēs varam šeit kaut ko paveikt. Lielas paldies! No Aldis lūdzu nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Dargie kolēģi, mani kolēģi, es kolēģis šodien nevarēja ierasties pie mums, tādā viņš lūdz izteikties Aldis mm, vārdā. Alde grupa pilnībā atbalsta šo protokolu parakstīšanu. Cigarešu un uh, citu tabakas produktu kontrabanda, iz, citas noziedzīgas darbības, uh, tiek ietekmēta cilvēka veselība, tas rada arī ievērojams finanšu avots noziedzīga organizētai noziedzībai, un tas rada tādu slogu, kur mēs nevaram pieļaut Eiropas Savienībā. Tā kā lielākā daļa no šiem produktiem nāk no ārpus Eiropas Savienības, tad mums ir jāspēcina starptautiskā sadarbība, muitas jomā, kriminālajāšanas jomā. Liberāļi uzskata, ka, lai mēs, eh, ka š, mums ir jāizmanto arī dažādi daudzpusīgie instrumenti šajā cīņā. Mēs vēlamies atbalstīt tiešām raitu šī protokola īstenošanu. Paldies! Dankeschön für die GUF. E Paldies no GUS e Minērs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs atbalstam šo protokolu, kurš Rainspen kungs piedāvāja. Tas ir svarīgs daudzu iemeslu dēļ. Krāpniecība ar tabakas izstrādājumiem ietekmē Eiropas Savienības politiku, tirgu nokļūst lēti, viltoti produkti un no tī, tos parasti iegādājas jauni cilvēki un cilvēki, kuriem ir zemi ienākumi. Turklāt uh, tabaks kontrabanda noved pie tā, ka tiek atbalstīta starptautiskā noziedzība un dalībvalstis zaudē uh, nodokļu ieņēmumus šādā veidā pilsoņu veselības aizsargāšanai un cīņai pret noziedzību, organizēto noziedzību ir būtiski atbalstīt šo protokolu. Buhner kungs, paldies! Mana grupa un es pilnībā atbalstam šo protokolu, lai tiktu aizliegta um, nelegālā tirzniecība ar tabaks izstrādēm. Pirms uh, nedēļas mēs uh, ar lielu vairākumu balsojam pret vienošanos ar Filipu Morisu un tādējādi raidījām skaidru signālu komisijai, lai netiktu uzsākt šīs sarunas. Šīs nolēmums ir cieši saistīts ar šo protokolu. Pasaules tirniecības organizācija jau savā ietvaru konvencijā par tabaks kontroli parāda, ka vienošanās ar tabakas rūpniecību, kā piemēram Filips Moris, ir pretrunā konvencijas mērķiem. Un šāda darbība apdraudē panākums, kas gūts saistībā ar tabaks uh, samaz, izmantošanas samazināšanu. Mums šim punktam ir jābūt prioritāram arī nākotnē. Paldies, un tagad došu vārdu komisijai. Diemžēl nezinu, kurš tieši izteiksies, vai kāds no komisijas ir ieradies. Um, Maikls Lindans, Olaf, es uh, vēlos vispirms pateikties par atbalstu šī jautājumā. Šī ir ļoti svarīga iniciatīva. Mēs pieņemam zināšanai to, ko pēdējais runātais teica par Philip Morris uzņēmumu, bet jūs zināt, ka ir pieņemta rezolūcija un saņemsiet arī atbildi no komisijas atsevišķi. Lielas paldies! Extreme short! <laughs> Ārkārtīgi īsi. Kāds cits vēlas izteikties? Ja nē, tad um, izteiksies referents. Priekšsēdētāja kungs, paldies, ka tik vien balsīgs atbalsts man tika pausts. Pētniecība nemaz nav tik pārsteidzoša. Jo tāds iekšējais partijas problēmas. Uh, uh, Mums netraucē tomēr apvienoties eh, lietā, kurām mums visiem ir viens viedoklis, un es ceru uz labu iznākumu. Balsojot 7. aprīlī, eh, līdz šim datumam eh, var, varēs iesniegt arī grozījumu priekšlikumus. Tas ir balsojums, ja tā notiks 20. un 21. aprīlī nu, kad nākamreiz tiksies komiteja. Labi, tad desmitais punkts tagad uh, eh, tirzniecības nolīgums starp ES um, un uh, Peru un Kolumbiju. Lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Um, Fisas kungs ir eh, referents, viņš arī izteiksies. Paldies! Tirzniecības nolīgums par PS un tās dalībvalstīm no vienas puses, un Kolumbija un Peru no otras puses. Tika parakstīts 2012. gada 26. jūnijā, kā jūs zināt, un to sāka piemērot no 2013. gada 1. marta. Starp PS un Kolumbiju un eh, kopš 2013. gada 1. augusta ar Peru. Eiropas Savienība piekrita uh, izmantot šādu procedūru 2012. gada 1. septembrī. Andu kopienas valstis uh, var pievienoties šim nolīgumam, un mm, Eiropas uh, Savienība sāka sarunas ar Ekvadoru. 2014. gada 17. jūlijā Ekvadora arī vēlas pievienoties, un es ceru, ka sarunas, sarunu iznākums būs pozitīvs līdz šī gada beigām. Atgādināšu, ka Eiropas Savienība ir otrais uh, lielākais tirzniecības partneris Andu kopienai un uh, vislielākais investors reģionā. Un praktiski pagājušo nedēļu mums notika tikšanās ar uh, uzraudzības uh, komiteju, uh, kur tika pieņemt otrais uh, pārskats par sadarbību starp ES un uh, Kolumbiju un Peru. Mēs runājām par tirzniecību, pakalpojumiem un investīcijām, bet par šīm sadaļām mums netika sniegta pilnīga informācija pagaidām. Nu, ko komisija var arī secināt, Divus gadus pēc ieviešanas nolīgums darbojas labi, visas puses ir apmierinātas. Tirzniecības produkti, uh, attiecībā pret kuriem tika piemērots liberalizēts režīms, mm, mm, tiek importēti uh, vairāk. Attiecībā uz dažiem produktiem var pat teikt daudz vairāk. Gan no Antu kopienas valstīm mm, uz Eiropas Savienību, gan pretējā virzienā. Un līdz ar to mm, Horvātijas pievienošanās notika tā mm, gludi un neproblemātiski, var pateikt dabīgi, un tagad mm, arī uz Horvātiju tiks attiecināti šī nolīguma nosacījumi. Kā tika ierosināts parlamentam ir jāizsaka piekrišana. Horvātijas, um, mm, lai Horvātija pievienotos um, šim tirzniecības nolīgumam ar Kolumbiju un Peru, um, bet attiecībā uz Ekvadoru nebūs vajadzīga atsevišķa piekrišana. Paldies uh, referentam. Es no SMD puses varu izteikt jums pilnīgu atbalstu. Runājam vienā balsī. EKR? Nav. Alde? Lūdzu. I have a text of um, Jan Zara. Referenta kungs, kolēģi, priekšsēdētāji. Horvātijas pievienošanās Eiropas Savienība ir mm, dabīga saka tam, ka Horvātija pievienojusies Eiropas Savienība. Un mm, <clears throat> šis ir tāds juridisks un procesuāls tehnisks jautājums. Eiropas parlamentam jāpiekrīt šim papildu protokolam. Šajā kontekstā mūs norūpa mm, ratificēšanas plašāks konteksts, runājot par Ekvadoras pievienošanās tirzniecības nolīgumam. Mēs saprotam, Pat tikai decembrī, novembrī uh, mums prasējas izteikt piekrišanu. Līdz ar to iespējams radīsies tāds pārējais rops 3-4 mēnešu laikā, kur uh, pagaidu noteikumi Ekvadorai beigsies. Un brīvās tirniecības nolīgums vēl nestāsies spēkā. Es vēlos lūgt komisijai paskaidrot, kas notiks šajā periodā un kādas būtu opcijas Ko abas puses var darīt, lai pātrinātu ratifikācijas procesu? Vai komisija vēlas uh, uh, varbūt pierakstīt to visu sākumā un tad beigās uh, noteikti varē, varēsiet atbildēt. Aldē nav, tad Helmuts. Paldies, Berns. Es uh, pievienojos uh, tam, ko teica kolēģis Fisas. Es tiešām viņam piekrītu šajā sakarā es sagaidu, jā, Horvātija kļūs par um, līgumslēdzēju pusi. Horvātija uzņemsies arī attiecīgu atbildību un centīsies parakstīt uh, arī nolīgumu ar Ekvadoru un to ratificēt pēc iespējas ātrāk, lai šis rops uh, nerastos. Mm, es domāju, ka atbildība ir gan Horvātijai, gan pārējām dalību valstīm. Un runājot par ceļu kārtu attiecībā uz Peru un Kolumbiju. Un tad vajadzētu varbūt šo tehnisko soli aplūkot un izanalizēt, kas tika veikts, kā tas skar parlamenta pozīciju un parlamenta piekrišanu tirzniecības nolaigumam citām valstīm. Līdz ar to šis nav tikai tehniski skatāms jautājums, arī politiski jāgūst, eh, piemēram, iedzīvotāju atbalsts eh, abās pusēs. Paldies, notiek uzklo, notiks arī uzklausīšana šodien. Un eh, tad arī papētīsim, kas notiek Peru un Ekvadorā. Tā kā mēs tam sekosim no zaļiem nav, FDD nav. Neviens nav piesakies. Tad lūdzu Jorgensena kungs. Es paldies, atvainojiet. Pavisam īsi par Horvātijas protokolu. Prieks ka tagad eh, parlaments arī piesaistīts, un tas ir kaut kas tāds juridiskāks. Kā teica deputāts Fisas, nav eh, viegli vienmēr pārliecināt partnerus par šādu procedūru. Man prieks gan, ka Ekvadora pievienojas, tad eh, iespējams arī Meksika un Čīle un iespējams arī Centrāla Amerika. Runājot par Ekvadoru. Prieks, ka mēs virzāmies uz priekšu. Un te arī risks, kur rasties šis eh, rops, ka izbeigsies pagaidu nosacījumi, nestāsies vēl spēkā protokols Un es domāju, ka mēs uh, pabeigsim visas procedūras Eiropas Savienībā pirms gada beigām. Un tāds ir mūsu mērķis. Mēs pātrināsim mūsu procedūras un uh, drīz pieņemsim uh, priekšlikumu, lai parakstītu secinājumus, nosūtīsim to gan padomē, gan parlamentam, cerams, ka padomē arī uh, pātrināti skatījis šo secinājumus, un es eh, tiešām eh, ļoti lūdzu viņam tā arī rīkoties. Nu, un tad eh, varēsim drīzāk visu nopaļot, un parlaments varēs teikt savu vārdu. Paldies, parlaments ātri un nelastīgi strādā parasti, un padome gan, gan sev pieprasa vairāk laika visāda veida procedūram. Es, es tiešām ceru, ka nebūs šādu deficītu pāries posmām. Fisas kungs, jums vārds. Nu, par Eiropas Savienību runājot, es domāju, ka problēma nebūs, kā arī um, Šolts kungs teica. Nu, tik tiešām mums uh, jācenšas tā elastīgi rīkoties, lai Kodora varat pievienotos un uh, varat pievienoties. Un uh, atbildot jums, es um, baidos, ja līdz gada beigām neizdosies šo procesu pabeigt, tad būs ļoti grūti paplašināt uh, vienošanos, kas mums šobrīd ir ar Ekvadoru. Tā kā jautājums ir steidzams. Pātrināt procedūras, padarīt tās elastīgākas, kā teica priekšsēdētājs un mans kolēģis Šolckungs ar um, Ekvadoru. Mums notiks sanāksmes, uh, arī ar Ekvadoras prezidentu tiksimies, un mēs uh, centīsimies uh, pārliecināt viņus neiesniegt grozījumus pēdējā brīdī, jo tas tikai palēninās mūsu darbu. Būs grūtāk arī pievienoties Ekvadorai. Es arī ceru uz padomes elastību un uh, uz to, ka izdosies nopaļot darbus līdz gada beigām. Un, uh, lai neviens nesauktu, neatsauktu uh, sarunas, izmantojot uh, to faktu, ka Horvātija tagad pievienojusies Eiropas Savienībai. Lūdzu. Jā, tik tiešām mēs arī, tā mēs arī darīsim. Uh, Līdz 16. martam 2012. ir iespēja iesniegt grozējums. Un tā kā mm, jums vēl ir iespēja iesniegt grozējums, bet tad par to mēs balsosim nākamreiz. Par tiem mēs balsosim nākamreiz tiekoties. Un tagad 11. punkts. Es un Merkusūra. Latīņa Amerika ir tāds reģions, ar kuru mums ļoti ciešas tirzniecības attiecības ir izveidojušās. Un um, īpaši par Merkosuru jau sen mēs runājam, jo daudz iemeslu dēļ šī, šis nolīgums nevirzās uz priekšu, tika rai tikai gribētu. Mēs uh, sagatavojām vēstuli arī komisijai, kompetentam komisāram, un um, tagad vēlamies šo procesu pātrināt nedaudz uzdodot mutisko jautājumu komisijai, lai komisijā mums vairāk izskaidrot par šo jautājumu, mēs vēl balsosim, bet tagad Zalba kungs izskaidros jautājumu būtību. Paldies! Ja, tiešām tie daži svarīgi jautājumi jānoskaidro, ir sagatavota vēstule, un šodien esam te, lai parunātu par to, kā varam stiprināt attiecības ar Merkusūru. Ļoti labi, ka priekšsēdātājs un tehniskā komanda parūpējušies par modalitātēm, lai uh, tiktu sagatavots šis mutiskais jautājums komisijai, kas ir ārkārtīgi relevants, ņemot vērā politisko situāciju Merkusūrā un arī ekonomisko situāciju. Mums uh, jāsadarbojas aktīvāk tieši tirzniecības jomā, jo šī asociācija mums ir mūsu, ir viens no mūsu svarīgākajiem tirzniecības partneriem. Mēs esam arī strateģiski partneri un strateģiski svarīgi sadarboties. Tas ir tikpat svarīgi Eiropas Savienībai. Abām pusēm tas ir svarīgi. Nu, pēc šī strupceļa tagad atkal lēnām atsākam sarunas un sāka modernizēt juridisko ietvaru mūsu nolīgumam, lai uh, regulētu labāk tirzniecības aspektus. Mums nu, jāizmanto visas iespējas, kas mums ir, izšķirošā veidā, lai stiprinātu un paplašinātu tirzniecības saites, bet arī kultūras un eh, tādus tīri cilvēcīgus aspektus, kas mūs saista. Ļoti svarīgi ir atbalstīt šīs sarunas politiskā līmenī. Politiskā situācija Merkosūra mainījusies, valdība Argentīnā mainījusies, arī Brazīlijā. Uh, politiskā situācija kļuvusi sarežģītāka, var pat teikt satraucoša. Ekonomiskā situācija e, mūs piespiež pātrināt šis sarunas. Ekonomika piedzīvo uzplaukumu, skatot Čīli, un arī Argentīnā. Ar Čīli mums ir ļoti uh, nozīmīgs uh, nolīgums, viņi uh, teiksim, divreiz vairāk eksportē uz Eiropas Savienību salīdzinot ar kaimiņu valsti. Svarīgi ir parakstīt eh, šo nolīgumu ar Merkosuru, eh, jo tas noteikti veicinās izaugsmu un darba vietas. Bet uh, otrā uh, at Atlant Atlantijas pusē tā tas nav. Te Un te mums jādomā arī par eh, mūsu pašu ekonomikas eh, veicināšanu, par izaugsmu darba vietām šeit pie mums, ne tikai partneru valstīs. Un tāpēc arī šī komiteja atbalsta eh, tirzniecības sarunas. Un nolīgums ir ambiciozs un tāds pīlārs lai abiem partneriem no tā būtu labums izaugsmes un darba vietu e, formā. Nu, tāpēc mums ir šis mutiskais jautājums. Mēs vēlamies jautāt komisijai, to skata mums līdzīgi un e, labprāt zinātu vairāk par termiņiem un laika grafiku. Tad arī vēlamies zināt, kādas ir attiestības prognozes un uh, visintensīvākas sadarbības jomas. Vēlamies zināt, kā panākt dažādus mērķus, uh, īpaši tādus, par kuriem parlaments ir izteicis interesi. Mums ir pieņemts vairākas rezolūcijas uh, par šo tēmu. Jā, moments šobrīd tiešām ir vēsturisks un nevaram šo izdevību palaist garām Paldies visiem par atbalstu, paldies arī priekšsēdētājiem Langi uh, par uh, līdzdarbošanos. Paldies Zalba kungam. Un uh, tagad ēnu referente S&D Dantīkungs. Lielas paldies priekšsēdētāji. Paldies arī referentam par sniegto pārskatu un arī ieguldīto darbu šajā jautājumā. Mēs visi ļoti labi apzināmies, cik svarīgs šīs sarunas ir un arī šis politiskais loks, kas šobrīd ir atvērts mums. Protams, mums ir jāpanāk pēc iespējas vairāk eh, šajā procesā. Ir notikušas izmaiņas eh, dažās eh, Dienvidamerikas valstu politikās, jo īpaši Argentīnā, protams, un tas ir palīdzējis atvērt šo politisko logu. No tiesas mums ir nepieciešams ļoti labs tirsniecības nolīgums, jo šī valsts mums ir liels un svarīgs uh, eh, tirsniecības partners, ne tikai kvantitīvi, bet arī kvalitatīvi. Tāpat laikā, jā, pēdējos gados, kopš 2007. gadā, esam novērojuši samazinājumu attiecī, eh, tirzniecības attiecībās starp Eiropu un uh, Eh, Merkozūru valstīm. Nu, protams, ir jau atkal citi tiesniecības partneri, kas ir iesaistījušies šajā spēlē, tā teikt, un ar kuriem esam uzsākuši tiesniecības attiecības. Tēti, piemēram, tāpat divpusējie eh, tiesniecības nolīgumi ar Ķīnu un Čīli. Eh, tāpat tā Peru. Un eh, šeit mums ir jāvadzās uz priekšu priekšsēdētāju. Mums ir eh, jānotur šī dinamika. Un no tiesas jānoslēdz noliegums ar šo Dienvidamerikas reģionu. Šīs ir lielākās valstis - Brazīlija, Argentīna, divas lielākās valstis reģionā. Un, protams, mums ir jāizmanto šis politiskais brīdis, Mums būs tikšanās ar Brazīlijas vēstnieku un Merkuzur priekšlikumi ir uztvērti ļoti pozitīvi. Esam saņēmuši pozitīvu atgriezenisko saiti. Ir tāda auglīga augsne. Ir daudzi apstākļi, kas spēlē mums par labu, lai mēs varētu tiešām noslēgt šo tiesniecības nolīgumu. No tiesas uzskata, ka šis ir vēsturisks brīdis, un mums arī parlamentā vajadzētu precizēt e, vairākas lietas. Ne tikai runājot par komisijas nolūkiem, bet arī sūtīt signālu ārpasaulē. Mums kā parlamentam sava roka jāpieliek. Mūsu pārstāve Argentīnā teica, ka aprīlis varētu būt ļoti svarīgs mēnesis, jo tad tiks uz galda likts priekšlikums un mums jāturpina aktīvi iesaistīties šajā procesā un diskusijās. Mums ir jāsniedz savus ieguldījums un jāpārliecinās, lai galu galā šis e, nolīgums ir ļoti skaidrs un vērtīgs, jo tas ir svarīgi ne tikai ekonomiski un e, domāt par izaugsmi potenciāli, bet arī paturot prātā, ka tā ir mūsu iespēja stiprināt savu lomu šajā pasaules daļā. Paldies! Paldies, Savatīkungs! Priekšsēdētāji, mums uh, patīk uh, šis mutiskais jautājums. Uh, mums prieks, ka tirzniecības attiecības starp ES un Merkusūru pēc iespējas ātrāk paplašināsies. Vēlamies izmantot šo strateģisko dinamiku. Brazīlijas valdība ņemot vērā ekonomisko attīstību, proti nepieciešamību liberalizēt tirzniecību, arī turpmāk nevarēs teikt nē. Argentīna tagad ar Marisiju Mākri jaunievēlēto prezidentu eh, vēlas eh, tomēr atbalstīt eh, Eiropas, nolīgumu ar Eiropas Savienību. 2013. gadā tirzniecības preferences uh, uh, ar uh, Merkusuru valstīm Paragvaju izbeigušas un vēlamies tās atjaunot. Eiropas Savienība vēlas panākt, protams, izaugsmi arī partneru valstu tirgos, jo izmantojot šo izaugsmi, mēs varēsim radīt darba vietas. Un uh, uh, vidusšķira Merkosur valstīs veido tādu ļoti labu noietu tirgu visupirms un uh, stabilizē reģionu un no tā gūst labumu mūsu patērētāji. EKR noteikti vēlas pievienoties diviem pirmiem jautājumiem, kāda rēģēs komisija uz Merkosur piedāvājumu un cik ambicioza būs komisija runājot par nolīgumu. EKR uh, vēlas tādu paplašinātu tirzniecības režīmu liberalizāciju un uh, pilnvaras uh, valsts iestādēm runājot par um, konkrētu, konkrētam produktu kategorijām tirzniecību. Labi, Helmuts. Bernd. Paldies, Bernd. Arī mēs eh, šajā mutiskā jautājumā saskatām svarīgu punktu, lai eh, izprastu labāk, kur mēs tieši esam šajā tirzniecības nolīgumā ar Merkusūru. Kā mēs jau vairāk kārt esam diskutējuši, mūs interesē, kādu pamatu varam atrast eh, tam, lai atdzīvinātu mūsu tirzniecības attiecības, tad ko darīt, tad kā mainīt šo, grozīt šo mandātu, kas komisija tika piešķirts jau pirms desmit gadiem attiecībām ar Merkosūru, jo toreiz mandātu uh, piešķīra laikos, kad uh, ekonomiskā tirzniecības un politiskā situācija starp ES un Merkosūru valstīm bija pavisam atšķirīga. Un, uh, Ja mēs tagad vienkārši automātiski to atjaunosim, nu, tā būs kļūda. Tas radīs problēmas. Un, kā teica referents Zalba, mēs piedzīvojam uh, lielas izmaiņas arī Merkosur valstīs. Un, uh, teiksim, jā, agrāk Merkusur valstis bija atkarīgas no tādas dienvidu-dienvidu virziena sadarbības Un tagad mūs interesē, kā šī sadarbība attīstīsies tagad, jo tagad šī brīvā tirzniecība piedzīvo tādu renesansi un uh, iespējams Merkus ar valstīm jauna stratēģija, par ko mums jāzina vairāk. Un otrais punkts, tikai lai rēģēt uz izskanējušo, es domāju, ka Dantīkungs pareizi izteicās runāt konkrēti par pienu un gaļu, mūsu ražotājiem diezgan uh, liela konkurence, un uh, vajadzētu viņam nodrošināt uh, nedaudz citus konkurences apstākļus. Tāpēc mums vajadzētu atgriezties pie uh, COP21 uh, jautājuma uh, reģionāla aprites ekonomika ar visām izrietošajām sakām, tā kā man ļoti interesē komisijas atbilde šeit. Paldies, Buhnerkungs zaļiem. Nē, tad labi. Ja nav citu komentāru, tad es došu vārdu komisijai. Jurgensena kungs atkal. Tikai arī man būs viens jautājums pirms dot jums vārdu. Mēs kopš labu laiku runājam par tādām intensīvākām sarunām arī padomē par to runā. Varbūt jūs varētu pastāstīt vairāk par to, kā tas izskatās padomē un kā tur attīstās šī dinamika. Thank you, Chairman, and, um... Paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos uh, atbildēt, nemēģinot uzminēt, kā komisārs atbildētu uz šiem pašiem jautājumiem. Nu, pavisam īsi. Esam atzīmējuši INTA komitejas eh, lielo interesi un arī atbalstu šīm sarunām. Tāpat arī ļoti detalizētos un plašos uh, mutiskos jautājumus Ir skaidrs, ka šobrīd mēs esam ļoti svarīgā sarunu brīdī, politisks brīdis, kurā ir iespējama attieksmes eh, mājiņa attiecībās ar Merkusuru. Un tas sniedz mums iespēju spērt solus priekšu. Tagad mēs kā komisija redzam, ka šī ir iespēja panākt to, ko ilgi esam vēlējušies, respektīvi veiksmīgu apmaiņu ar priekšlikumiem. Tas ir tas, pie kā mēs strādājam, uz ko ejam. Vēlamies veiksmīgu priekšlikumu apmaiņu pēc iespējas ātrāk un iespējams aprīlī. Darbs komisijā norit pilnā spārā, ir arī diskusijas TPC, kā jūs zinat. Un jūs zinat, ka šajā procesā mums ir jākonsultējās ar dalību valstīm par šo priekšlikumu, un tas ir tas, pie kā mēs šobrīd aktīvi strādājam. Paldies! So the, today the commission is really short. No tiesa, šodien komisija pavisam īsi izsakās savās atbildēs. Bet varbūt jūs varētu mm, mazliet detalizētāk iepazīstināt mūs ar to, kas notiek padomē un TPC, un varbūt arī kādu teikumu par to, vai vajadzētu mainīt kaut ko mandātā. Atbilde. Nu, TPC mums ir bijusi iespēja runāt ar dalībvalstīm vairākas reizes, arī ministru līmenī, Pagājušā novembrī tas notika, un kas ir skaidrs šeit? Ministru diskusijās un pēc tam arī TPC kontekstā eh, redzējām, ka ir spēcīgs atbalsts no lielākās daļas dalībvalstu, tad atbalsts iet uz priekšu šajās sarunās. Ir skaidra interese, plaša, daudzās dalībvalstīs un daudzās jomās. Tāpat laikā ir skaidrs, ka dalībvalstis atbalsta komisijas mērķi noslēgt šo te vienošanos, kas ir gan ambicioza, gan visaptvaroša, gan līdzsvarota tā pašā laikā. Un tieši tāpēc lielākā daļa dalībvalstu uzsvēra, ka ir ārkārtīgi svarā, svarīgi, lai mūsu, lai Merkusūra priekšlikums ir augstas kvalitātes. Jūs zināt, ka šis varbūt nav mūsu, šī nav mūsu biznesa joma. Mums ir eh, amb, augsts ambīcija līmenis, tas ir tas, ko mēs pēdējos gados vienmēr esam uzsvēruši, un to mēs mēģināsim panākt arī šajā situācijā. Es domāju, ka no komisijas puses esam pārliecināti un droši, ka mēs varēsim. Nē, pār, teikšu savādāk, iespējas panākt labu rezultātu šobrīd ir daudz lielāks nekā jebkad iepriekš. Runājot par mandātu, jā, mēs zinām, ka mandāts mums tika piešķirts jau pirms kāda laika, taču, ja mēs paskatāmies uz tā saturu, tur ir runa par vispārtverošām attiecībām ar Merkosūru. Tur nav runa tikai par tirgus piekļuvu precēm, piemēram. Tur ir runa par asociācijas nolīgumu ar Merkasūru. Politiskais sadarbības pīlārs un tīrzniecības pīlārs, kas ir visaptverošs savā raksturā. Pakalpojumi, iepirkumi un tā tālāk. Pietiekami plašs mandāts, lai mēs varētu risināt tos jautājumus, kas šobrīd nolīgumos ir uh, pilnīgi nea neatņemami, piemēram, ilgspējīga attīstība. Mēs esam droši, ka tas mandāts, kas mums šobrīd ir, ir pietiekami elastīgs, pietiekami plašs, lai mēs varētu turpināt darbu pie tā, kas mums ir iekļauts šajos uh, nolīgumos, tas, pie kā mēs strādājam. Mums ar to pietiek, lai mēs arī varētu te iestrādāt dalībvalstu un parlamenta dotos signālus. Lai rezultātā mums nebūtu kaut kāds vecmodīgs, eh, neaktuāls nolīgums, bet lai tas būtu tiešām ļoti, ļoti aktuāls nolīgums visiem, tirzniecība visiem, kur mēs ņemam vērā virkni dažādu aspektu. Skatīsimies, kā mēs iestrādāsim pretkorupcijas aspektus un tam līdzīgas lietas arī šeit. Paldies! Paldies! Vai ir kādi papildu jautājumi? Helmut Šaltkungs. Vēlos pateikties Jurgens un kungām un vēlos atgriezties pie viena jautājuma, jo viņš tieši runāja par mandātu. Mēs ar Malstrēms kundzi runājam par caurskatāmību. Viņa mums apliecināja to, ka šajā jautājumā viņa piemēros visus pūliņus, lai visas turpmākās tirzniecības sārunas un nolīgumi tiktu nodrošināt parlamentam pēc iespējas ātrāk. Taču tas nozīmē to, ka mandātu nevar dažādi interpretēt. Jau no paša sākuma jābūt skaidrībai par to, kas ir domāts ar konkrēto jautājumu šī mandāta ietvaros un kas ar kādi ir mērķi. Ja mandāts ir novecojis, sens un netiek turpināts, mums balstoties uz padomas un komisijas nostājas, vēl joprojām nav zināms, kas beigās būs ierakstīts šajā nolīgumā, taču, manuprāt, pilsoņiem ir būtiski zināt, par ko mēs šeit runājam, par ko īsti komisija ved sārunas ar uh, līguma pusēm. Manuprāt, tas ir galvenais atzinums, kur esam guvuši pēdējos gados. Mums ir jāgūst cilvēku uzticēšanās tam, ko mēs politiski panākam. Tādēļ mans skaidrais jautājums ir tāds, vai mandāts tiks attiecīgi arī pielāgots un tad arī par to paziņots pa parlamentam. Paldies. Um. Paldies par jautājumu. Mūsu skatījumā mandāts šobrīd ir pietiekami plašs, kas dod mums iespēju runāt par nolīgumu, kas ir konsekvents, skaidrs, saskaņots ar to, ko mēs esam panākuši citos tirdzniecības nolīgumos. Mēs šeit nedarbojamies izolēti vai kaut kādā vakumā. Mēs nākam un runājam ar Eiropas parlamentu, ar TPC, to darām regulāri. Mēs zinām, ko sabiedrība no mums gaida un ko balz, vēlētāji vēlas. Šo informāciju mēs saņemam sadarbībā ar jums. bez šī visa mēs nevarētu nemaz uh, panākt tādu nolīgumu pēc satura, kurā, kuram būtu plašs atbalsts. Tādā gadījumā mums vajadzētu atgriezties uh, eh, izējas punktā, bet šobrīd mēs uzskatām, ka un esam pārliecināti, ka mandāts ir pietiekami plašs un labs, lai mēs varētu šīs, vadīt šīs sarunas ar Merkusūru, un tas mums arī ir pietiekams, lai mēs varētu īstenot savu plānoto darba kārtību un šajā nolīgumā iestrādāt arī visas tās lietas, kas parādās citos tirsniecības nolīgumos ar citiem partneriem. Un vēl kāda lieta investīcija aizsardzība. Tas nolīgumā un sarunās netiek pārunāts ar Merkusur valstīm. Tas nav mandātā, jo mandāts, protams, ir pirms Lisbonas nolīguma. Bet jāsaprot, no Merkusūra puses arī nav tādas patiesas intereses šajā lietā un tas arī ļoti sarežģītu visu sarunu procesu. Bet tas, ko mēs šobrīd mēģinam izdarīt, ir apmainīties ar priekšlikumiem, un tas būs kā jauns stimuls virzīties uz priekšu. Tālāk mēs sēdīsimies pie galda kopā ar mūsu partneriem. Un pēc tam arī varēsim atgriezties pie jums, atkal tikties ar jums un sniegt jums vairāk uh, saturīgas informācijas pēc informāciju pēc būtības. Kopš 2012. gada mēs šobrīd uh, runājam, ceram, ka varēsim tagad apmainīties ar priekšlikumiem un varēsim tad uh, iet dziļāk šajās sarunās un attiecīgi informēt arī jūs par uh, situāciju. Paldies. Pablo, jūs gribējāt vēl izteikties? Lielas paldies priekšsēdētāji. Nu nav jau daudz ko piebilst. Dantas kungam piekrītu tajā, ka pat bez tirzniecības nolīguma Merkusūra reģions mums ir strateģisks partners, un tas tikai liecina par to, cik svarīgs šāds nolīgums mums būtu. Protams, mums ir arī citi nolīgumi ar Latīņamerikas valstīm, un tāpat Ziemeļamerika, TTIP ar ASV šobrīd ir procesā. Tāpat ir daudzi nolīgumi kas apliecina, ka ar šo kontinentu mums attiecības noteikti ir jāturpina stiprināt, un mēs nevaram aizmirst par Merkusur reģionu. Arī ASV noslēdz arvien vairāk divpusēju vienošanos ar uh, valstīm Latīņa Amerikā. un arī Eiropas Savienībai šādi nolīgumi ir nepieciešami un tas ir jāstiprina. Un mums ir, protams, jādemonstrē politisks atbalsts šīm sarunām. Tas ir arī īpaši mūsu komitejas uzdevums. Mums ir nepieciešams nolīgums, kas uh, ir kvalitatīvs un nes, uh, sniedz labumu mums visiem. Paldies! À, un vēl viena lieta gribu uzsvērt to, ka šobrīd no, tieši, no tiesas esam vēsturiskās krustcelēs. Domāju, ka visi tam piekritīs. Tāpēc mums ir, mēs nedrīkstam palaist garām šo brīdi. Šulca kungs apmainījās ar viedokļiem ar Jārgensen kungu par šo mandātu, un es saprotu arī Šulc kunga bāžas. Paldies komisijai par atbildēm, un esmu drošs, ka viss labi virzīsies uz priekšu. Tika pieminēti īpaši, īpašas produktu grupas, piemēram, piena un gaļas produkti. Uh, Protams, tas ir ļoti svarīgi Eiropas Savienībai, un uh, sarunās par šīm produktu grupām mums sarunās jābūt ļoti uzmanīgiem. Esmu drošs, ka komisija turpinās mūs informēt par to, kas ir jaunākais šajā procesā un kā sarunas ir uz priekšu. Paldies visiem par atbalstu. Lielas paldies, Pablo! O, oh, mēs tiešām esam ļoti precīzi. Uh, savā laika grafikā, pulkstens desmit, vienpadsmitais punkts, tātad balsojums par mutisko jautājumu. Es ceru, ka balsošanas kārtītes jums visiem ir līdzi. Pārbaudīsim. No sākuma būs testa balsojums. Balsošana var sākties.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 Good. Labi. Tas bija tikai testa balsojums un viss notika laikā. Brīnišķīgi. 11. jautājums, mutiskais jautājums par Merkosūru, un tagad oficiālā balsošana var sākties. Sākam balsot. Beidzam balsot. un pieņemts. Tātad balsojums par mm, plenāru sesijā notiks šie 27. aprīlī. Nākamais punkts, 13. punkts. ES 2015. gada ziņojums par politikas saskaņotību attīstībai. Un sāksim ar kompromisu grozījumu viens. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. Ceturtais grozījums. Par? Pret? Atturās? Pieņemts. Piektais grozījums par? Pret? Atturās? Pārbaudam elektroniski. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un pieņemts. Sastais grozījums par pret atturās pieņemts. Kompromis grozījums 2 par pret, atturās, pieņemts. Trīspadsmitais grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Sešpadsmitais grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Septiņpadsmitais grozījums par, pret pret, atturās, noraidīts. 20. grozījums par, pret, atturās, pārbaudām elektroniski. 20. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss grozījums 3. Par, pret, atturās, pieņemts. 28. grozījums par, pret, atturās, pārbaudām elektroniski, 28. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Dalītais balsojums 29. grozījumam. Pirmā daļa par, pret, atturās, noraidīts. Otrā daļa? Nē, Pārbaudam pirmo daļu 29. grozījumam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Otrā daļa par. Pret. Atturās. Pieņemts. 30. grozījums par pret, atturās, noraidīts. 35. grozījums divās daļās. Pirmā daļa, 35. grozījums, pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par, <clears throat> pret, atturās, noraidīts. 31. grozījums tas atkrīt, jo mēs eh, pieņemam 35. grozījumu pirmo daļu. 32. grozījums par pret atturās pieņemts. 33. grozījums par pret atturās noraidīts. Kompromiss grozījums 7 par pret atturās Mm, pieņemts. 36. Mm, grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Kompromisa grozījums 4 par, pret, atturās, pieņemts. 45. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 49. grozījums par, pret mm, atturās pieņemts. Kompromiss grozījums numur 5 par pret atturās pieņemts. 53. un 54. grozījums par pret atturās pieņemts. 55. attiek, ā, nē, pārbaudīsim, labi, 53. un 54. grozījumu pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tā, tur atkrīt un atkrīt, atkrīt. Tālāk 61. grozījums par pret, atturās, pieņems. Sastais kompromiss grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 68. par, pret, atturās, noraidīts. 69. par, pret, atturās pieņemts. 70. par pret atturās noraidīts. 71. par pret no, atturās pieņemts. 72. par pret atturās pieņemts. Un tagad mums ir uh, balsojums par visu atzinumu kopumā, elektronisku balsošanu, sākam balsot. Beidzam balsot. Un tas ir pieņēmts. Apsveicam referentu. Tātad tas bija mūsu elektroniskās balsošanas brīdis. Visiem paldies! Und dann kommen wir zu Punkt. Tagad pārējām pie 14. darba kārtības punkta - uzraudzības grupu darbība. Mēs ļoti veiksmīgi esam izveidojuši uzraudzības grupu sistēmu, sekojam tur līdz dažiem horizontālām likumdošanas lietām, tāpat arī sarunām ar atsevišķām valstīm, un vēlētos aicināt pāris uzraudzības grupas, paziņot mums par jaunāko sākumā uzraudzības grupa par GPS. Februārī mums bija pirmās diskusijas par sākotnējo īstenošanas analīzi, taču došu vārdu Fjeldner kungam kā referentam. I, I honestly don't have that much. Atklāt sakot, man nav daudz ko teikt. Mums bija tikšanās ar darba grupu, un pēc tam uzklausīšana ar Pandžī grupu, un mēs izskatījām vienu to pašu saturu. Taču šīs uzklausīšanas organizācija, manuprāt, visiem dalībniekiem ļoti labi parādīja, kā mēs darbojamies attiecīgās grupas ietvaros. Paldies! Nākamais runās. Nākamais punkts ir Japāna, par to mēs mazliet diskutējām vakardien, par situāciju attiecībā ar Japānu. Taču 13. janvārī mums notika uzraudzības grupas tikšanās un došu attiecīgajam referentam vārdu Silvas kungam. Paldies! 13. janvārī notika pēdējā uzraudzības grupas sanākšana. Mēs saņēmām informāciju no galvenā saruna vedēja Patičānī kunga šajā, šajā novembra raundā netika panākt liela panākumi, drīzāk varētu teikt, ka tika piedzīvot zinām vilšanās. Mēs ceram, ka gūsim lielākus panākumus šīs sarunu gaitā pēc vasaras. PTP ratificēs Japāns puse jūnija beigās Tāpat ir paredzētas vēlēšanas jūlijā. Un mēs ceram, ka tas nodrošinās labākus apstākļus pozitīvākai attīstībai otras semestra laikā. Taču rītdien mums būs otra tikšanās uzraudzības grupai, ir par, jo notiek sarunu rauns, un tad mēs zināsim daudz vairāk par šo 15. sarunu raundu, un tad varēsim sniegt papildu informāciju jums. Paldies! Nākamais punkts ir Ķīna. 28. janvārī mums bija uzraudzības grupas diskusija. Šeit bija runa par tirzniecības aizsardzību, par investīciju nolīguma sarunām. Vēlos vēl pieminēt, ka pagājušo nedēļu tikos ar Ķīnas vēstnieku un mēs diskutējam par šiem pašiem jautājumiem. Nu, šobrīd bez nekādiem konkrētiem rezultātiem vai kompromisiem. Vinkler kungs nav mūsu vidū, vai Ķīnas grupas ēnu referents ir mūsu vidū, lai varētu mums mazliet informēt par šīs uzraudzības grupas darbu. Nē, nav. Tad pāriesim pie ASV jautājuma. 12. saruna raunda ietvaros mums bija divas uzraudzības grupas tikšanās, lai sagatavotos šim raundam un lai apstrādātu jau padarīto darbu. Var konstatēt to, ka šeit uh, ir radusies uh, lielāka kustība. ASV nostāja bija mazliet elastīgāka nekā līdz šim, taču līdz šim netika panākts konkrēts vienošanās. Galvenokārt runas bija par regulatoro sadarbību, par iespējamo savstarpējo standārtu atzīšanu, mazliet par publisko iepirkumu un mazliet par investīciju aizsardzību. Taču, kā jau teicu, netikta panāktas nekādas konkrētas vienošanās. Mēs, eh, mums notika arī iesaistīto pušu tikšanās ar sarunu vedējiem Alstrēms kundzi, tas notiks vēlreiz. Un viss liecina par to, ka visas puses ir sapratuši, ka mums ir laika spiediens, un ja mēs vēlamies panākt labus rezultātus, tad mums ir jāstrādā daudz intensīvāk un mērķiecīgāk. Tad vēl mums bija Vietnamas uzraudzības grupas tikšanās 16. februārī, un Ceredīnī kungs ir referents. Jā, paldies priekšsēdētāji, izteikšos īsi. Šīs bija pirmā tikšanās pēc tam, kad uh, līgum, nolīgums tika parakstīts pēdējā gada beigās. Šis bija tāds uh, kopsavilkšanas uh, tikšanās gadījums. Un mums jau ir uh, pagājis gads, kad cenšamies uh, iztulkot šo nolīgumu visās uh, Eiropas Savienības oficiālās valodās, un mēs arī ar lielu interesi gaidām Eiropas Savienības tiesas uh, nolēmumu par nolīgumu ar Singapūru, kā rezultātā mēs uzzināsim, kā šis ratifikācijas process ar Vietnamu turpināsies. Iespējams, ka mums būs vēl viena uzraudzības grupas tikšanās šī gada otrajā pusē. Vairāk sēžu mēs nesam ieplānojuši un cerams, ka šī gada beigās, nākamā gada sākumā mēs palēnām pāriesim uz īstenošanas grupu. Tas arī viss no manas puses šobrīd. Paldies! Manuprāt, tas ir arī viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem - pāriet no uzraudzības, sarunām uz uh, īstenošanas darba grupām un arī uz, uh, lai mēs tiešām kontrolētu pareizi īstenošanas gaitu. Nākamais punkts ir Kanāda. 23. februārī mums bija tikšanās un došu vārdu mūsu referentam Pabrika kungam. Thank you, Chairman, very much. Paldies, priekšsēdētāji 23. februārī mums bija uzraudzības grupas sanāksme. Tas notika vienlaikus ar tā dēvēto legal scrubbing komisijā. Šajā dienā mums piedalījās dažādas iesaistītās puses, bijām uzaicinājuši pārstāvis no mūsu lauksaimniecības sektora, un īsumā varu teikt to, ka kopīgais vēstījums par nolīgumu bija pozitīvs. Šobrīd Eiropas uzņēmumu un lauksaimniecības nozari saskars ar dažādiem barjerām, par Kanādas tirgu. Uh, Un mēs ceram, ka beigsies šis process komisijā un uh, mēs panāksim vienošanos. Mēs uh, jūtamies cerīgi arī raugoties uz laika grafiku, jebkura kavēšanās vai pārlikšana attiecībā uz Eiropas Savienības un Kanādas nolīgumu noslēgšanu ir zaudējums gan viņiem, gan Eiropas ekonomikai. Tātad Tikšanās bija pozitīva, tiek atbalstīts šīs nolīgums un ar nepacietību gaidām turpmāko attīstību. Paldies! Mēs jau mazliet diskutējam par to šodien, bet um, uh, 23. februārī notika vēl viena uzraudzības grupas sanāksme, par Latviju-Amerikas valstīm došu vārdu Šolca kungam par Ekvadoru un tad Fisas kungam par Kolumbiju. Paldies! Es arī vēlos izteikties īsi. Mums šodien pēcpusdienā ir iespēja diskutēt par Andu valstīm, tāpat arī tirzniecības nolīguma ar ASV par Ekvadoras pievienošanos brīvās tirzniecības nolīgumam, Eiropas Savienība, Peru, Kolumbija. Tādēļ mums bija uzraudzības grupas tikšanās 23. februārī, kas tieši strādāja ar pievienošanās jautājumiem, ar laika grafiku, ar saistītajām problēmām. Mēs tāpat arī diskutējam par otro īstenošanas nolīgumu. Uh, saistībā ar Ekvadoras pievienošanos un attiecīgajām problēmām, jo jū, jūs jau pieminējāt, ka tas ir būtiski uzraudzības grupēm rūpēties ne tikai par sarunu uzraudzību, bet arī par īstenošanas posmu. Tas ir, um, mēs pirms eh, sēdes eh, sanāksmes tikai pirms nedēļas saņēmām svaigāko informāciju, taču varbūt, ka Fisas kungs var šeit vēl kaut ko sīkāk pateikt. Un taču runājot par Ekvadoras jautājumu, var teikt to, ka mēs mūsu grupu uzsvērām, ka nevar īstenot pātrināto procedūru uz parlamenta kontrolas procedūras rēķinu. Bieži vien ir tāda problēma, ka komisija uh, kavējas, padomu kavējas, un mēs tad esam tie, kuriem ir steigā viss jāpadara. Un šeit mēs uzstājām, lai Eiropas parlaments saņemtu pietiekamo laiku, lai izskatītu visu procesu. Taču katrā gadā mēs gribam pātrināt šo procesu, lai nepazaudētu Ekvadoru, lai mēs uh, nepazaudētu jau panākto. Iespējams, ka Fisas kungs vēl vēlas ko pateikt. Jā, saka priekšsēdētājs, dod vārdu Fisas kungām. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau mans kolēģis Helmuts Šalts teica, mums bija kopīga tikšanās Ekvadora, Kolumbija un Peru. Šie jautājumi arī cieši saistīti, tādēļ mums pie tā bija laba doma nu, arī norganizēt kopīgu tikšanos. Uh, Komisija mūs informēja, ka ir grūti gūt secinājumus, to jau pieminēja, dažās nozarēs ir grūti gūt datus par tirzniecību pakalpojumiem un dažādiem tirzniecības plūsmām, šādi dati nav vispār vai tikai daļēji ir pieejami, par, piemēram, par investīciju plūsmām. Taču komiteja guva tādu atziņu, ka divus gadus pēc spēkā stāšanās īstenošanas process turpinās un Principā vienošanās darbojas labi un visas iesaistītās puses ir apmierinātas. Ekonomikas eh, bremzēšanās Latvijā-Amerikā, tāpat arī cēnu krišanās visā tirgu ir ietekmējuši tirniecības plūsmas starp Eiropas Savienību, Kolumbiju, Peru kopš 2012. gada situācija ir tāda, ka gan imports, gan eksports no ES uz Peru ir zaudējis vērtību, un tas atbilst uh, vispārīgajām Peru tirniecības tendencēm. Otrādi importi ir pieauguši attiecībā uz Kolumbiju, tāpat arī vērtība ir pieaugusi eksportam. Pēc 2014. gada tas tā ir noticis, taču 12. un 13. gadā bija novērojami kritumi. Ir jāpiemina problēmas ar muitas nodokļiem, patēriņā nodokļi ir augstāk nekā vietējiem izstrādājumiem, vietējās Kolumbijas iestādes ir uzstādījuši arī zināms tirgus eh, ierobežojuši pasākums importētajiem dzērieniem. Šo pasākumu rezultātā pieaug izmaksas Eiropas Savienībai. Tas attiecas īpaši uz alkoholiskiem dzērieniem no Eiropas Savienības. Tādēļ šie izstrādājumi piedzīvo konkurences skropļošanu Kolumbijas tirgū. Eiropas Savienība janvārī jau lūdza runāt par šo jautājumu ar Kolumbijas valdību. Šeit ir jāievēro arī OECD noteikumi. Noslēgumā tad, kad parlaments piekrita tiešniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un Kolumbiju, pastāvēja zināmas bažas par to, cik lielā mērā abas valstis ir spējīgas nopietni doties šo, pa šo reformu ceļu, taču rezultātā tie, kuri uzskatīja, ka šīs valstis gūs panākums, tiem bija taisnība, ir izdevies panākt pasākums sociālajā un vidas jomā un vienlaiks arī uh, attīstot ekonomiku. Mēs jau turpināsim šo darbu. Par Ekvadoru Šolca kungs jau pastāstīja, varu viņam piekrist. Mums ir jāturpina darbs arī attiecībā uz Ekvadoru. Kā jau pieminējām, esam šeit uh, mazliet atpalikuši, taču nevaram pieļaut otrais šo kļūdu. Mums ir jāprūpēs, lai uh, Ekvadora ievērotu savus termiņus un lai situācija stabilizētos un pēc iespējas ātrāk mēs varētu noslēgt šos procesus, jo mēs no parlamenta puses nesaskatām nekādus ierobežojumus un esam diezgan elastīgi attiecībā uz pieņemšanu. Paldies! Nākamais punkts vēl ir Centrāla Āzijas jautājums, kur galvenokārt runa ir par darba noteikumiem Uzbekistānā. Burelī kungs nav pie mums. Varbūt kāds cits no uzraudzības grupas ir klāt? Nē. Nu, šis arī ir tāds veiksmes stāsts, jo mums izdevās panākt to, ka Uzbekistānā piespiedu bērnu darbs kokvilnas uh, ražas novākšanā tiek likvidēts. Manuprāt, tas ir labs panākums mūsu parlamentam, bet lūdzu došu vārdu Marijai. Paldies priekšsēdētāju kungs, tik tiešām var teikt, ka darbi, kas eh, tikuši veikti parlamentām attiecībā uz Uzbekistānu, runājot par eh, bērnu darba apstākļiem, mm, ir eh, visai pozitīvi. Tagad Pasaules darba organizācija Uh, liecina, ka bērni praktiski nepiedalās vairs um, kokvilnas um, ražas uh, vākšanā, bet uh, ir vēl problēmas piespiedu darbu. Jūs zināt, ka runa ir gan par bērnu nodarbināšanu, gan par šo piespiedu darbu. Un uh, darba organizācija ziņo par um, šo situāciju. Mēs Eh, sagaidām arī pēdējo ziņojumu par piespiedu darbu, eh, lai uzzinātu par pēdējiem notikumiem. Tagad eh, mēs koordinējam dažādus pasākumus, lai cienītos pret piespiedu darbu, un partneri vēl zināt, kā varētu jau šogad šo rīcības plānu īstenot, ņemot vērā ražas vākšanas laiku augustā. Mm, un tā kā Mūs interesē, kas notiks ar šo tekstīliju protokolu. Un šī pēdējā informācija par piespiedu darbu. Un tam es varētu izmantot tā kā svīru, lai um, piespiedu valdības uh, valstīs, kur ir šīs problēmas, respektēt vairāk bērnu darba apstākļus, īpaši tekstīlī jomā. Mm, tas par Uzbekistānu. Paldies! Um, Jā, arī šeit skadri var redzēt eh, parlamenta darba rezultātus īpaši uzraudzības grupām. Mēs eh, paturam redzeslokā, kā šie darba apstākļi, darba apstākļu politika veidojas, kā to īstenot. Paldies visiem uzraudzības grupas kolēģiem. 15. punkts tagad, kolēģi. Mēs mm, runājam par IMCO atzinumu attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām. Un te mūs, protams, interesē ārējā dimensija, proti muitas. Šī ir pirmā likumdošana, ko mēs kā INTA diskutējam attiecībā uz muitām. Tagad pēc reglamenta reformēšanas mums ir papildu kompetence ārējai muitu dimensijai. Tam ir arī jēga. Ja mēs eh, šā vai tā runājam par tirzniecības nolīgumiem, tad, tad bieži tiek runāts arī par muitām, par to racionālu nokārtošanu, iespējams arī par neracionālu nokārtošanu un eh, vai arī tādas novēršanu. Un eh, tas viss piedar pie ārējas tirsniecības dimensijas. Mm, tā tad prātīgi to skatīt šeit. Protams, iekšējā dimensija tiek skatīta IMCO komitejā. Nu, līdz ar to mēs sadarbojamies ar IMCO. Bet mums vislāk jāskatās, eh, lai mums šī sadarbība attīstītos attiecīgi, lai eh, mūsu atbildības lauciņi nepārklātos. Mm, es domāju, ka laba sadarbības garā mums tas arī ļoti labi izdodas. Par šo konkrēto likumdošanu runājot, došu vārdu uh, kolēģim Prustam. Paldies, priekšsēdētāja kungs, dārgie kolēģi. Pirms uh, jūsu komentāru uzklausīšanas par šo priekšlikumu vēlos rezumēt nedaudz uh, situāciju. Mūsu galvenā kompetence intā ir šī pievienotā vērtība attiecību uz ārējo dimensiju. Tātad likumdošanā mums jāatsaucas uz starptautiskajām saistībām, starptautiskās tirsniecības organizācijas ietvaros, tiecībā uz partnertirgiem un tirsniecības attiecībām. Un, ja jau mēs runājam par konsekvenci, tad eh, jārunā arī par atvieglotu tirzniecību. Nu, šeit mēs varam palīdzēt eh, komisijai sagatavot jaunu struktūru un eh, labāku norisi Eiropas Savienībā. Runājot par konsekvenci, man ir arī grozījumi 1, 5, 6 un 8. Es vēlos veidot tādu uh, sankciju amplitūdu ar minimumu un maksimumu, skatot situāciju šobrīd, dzīvot no šīs situācijas, kā šodien varam piekrist tam, ka pastāv zināma nesodāmība atsevišķās valstīs, spējams skaitļi dažreiz tiek apšaubīti, kas ienāk no šīm valstīm mm, Es nevēlos uzstāt uz konkrētiem skaitļiem. Es vēlos tā indikatīvi IMCO norādīt arī padomei un komisijai, lai veidotos šī amplitūda no minimālās robežas līdz maksimāli. Mm, es uzskatu, ka šādai proporcijai jābūt viens līdz trim. Uh, tātad mm, par vienu uzskatīt minimumu un maksimum jābūt trīs reizes lielākam. Mums ir arī attiecīgi ziņojums, uz kur atsaukties šai ziņā, ko es iesaku jums arī izlasīt. Es vēlētos šādu loģiku ieviest mūsu priekšlikumā. Nu, tik tālu ievadam un citādi es ar interesi un labvēlību uzklausīšu jūsu komentārus un idejas. Paldies! Paldies! Marija Reida, lūdzu. Paldies, eh, paldies arī Prusta kungam par darbu. Es uzskatu, ka harmonizācijas jautājums ir ļoti svarīgs. Jūs teicāt, eh, tas precizē lietas un eh, atvieglo tirzniecības attiecības Ļoti labs priekšlikums par minimumu un maksimumu. Ļoti interesants priekšlikums. Un arī runājot par kompetento valstu mm, mm, prioritātēm, tas rada skaidrību noteikumos. Nepieciešams noteikt arī preču vērtību. Par to daudz diskutē. Uh, vai nu par to, vai nu par eh, muitas tarifu. Nu, par muitas tarifiem. Tad iespējams. Mm, eh, te ar harmonizācijas procesu var ievest zināmu um, nesabalansētību, līdz ar to svarīgi paturēt prātā šo preču vērtību un muitas tarifus, ieviešot minimumus un maksimumus, kā jūs to formulējat. Man ir divi grozījumi, 11.2 punkta un 12a punktā. Un tad vajadzētu pieminēt. Eh, di 978. Mm, regulu Uh, kas ir svarīga šajā mm, sektorā. Mēs intā nodarbojamies ar uh, uh, tirsniecības aspektiem, kur svarīga ir vispārīgo preferenču schēma, līdz ar to svarīga arī šī atsauce. Un otrais grozējums, es vēlos pakļaut preces noteiktam tirsniecības režīmam, uh, pieminot 24. pantu regulā, ko pieminēju iepriekšējā punktā. Tas uh, ir svarīgi, jo dažas preces nav pielaižamas atsevišķo valstu teritorijā. Līdz ar to šī atsauce mums būtu ļoti svarīga. Paldies par jūsu darbu. Paldies, Desanis Kundze Alde. Paldies priekšsēdētājiem. Es eh, atkārtošu, ko teicu pagājušā reizē. Es mm, pilnībā atbalstu referentumu un viņa idejas. Protams, eh, tam visam jānotiek respektējot tirzniecības eh, aspektus, bet tas jau parasti notiek mūsu komitejā. Daži punkti no manas puses. Protams, muitas sistēma ir jāharmonizē, ja vēlamies, lai tā būtu efektīva. Tas ir pamatmērķis. Nav, nevā, nevēlamies harmonizēt harmonizācijas labad. Šī konsekvence, jeb harmonizācija ļauj strādāt efektīvāk. Tātad runājot par sankciju amplitūdu, tas viss ir ļoti pareizi. Varbūt divas reizes jāparedz sākumā eh, tādu mazāku konverģences līmeni un eh, vēlāk eh, lielāku konverģenci, varbūt sadalīt šos termiņus īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā. Turklāt mums ir ļoti augstas prasības runājot par standārtiem vīdes, veselības, tehniskiem un tā tālāk, bet šiem standārtiem nav jēgas, ja nav izstrādāta muitas sistēma, kas darbojas praksēm. Līdz ar to ziņojums ir um, ļoti svarīgs, un mēs atbalstām referenta darbu. Paldies! Paldies! Un tagad Šabatīkungs. I read the text of uh, Mr. Es izlasīju mm, tekstu ar grozējumiem. Viņš vēlas uh, Tas ir kolēģis, uh, kura, kura, kura vārdā es runāju, vēlas pateikties referentam. No, nu, pagaidām mm, te ir zināmas domstarpības un savienībai un intai vajadzētu padomāt par uh, problēmām ar komisijas priekšlikumu. Referents pareizi norāda uz um, muitas procedūru pārskatu. Uh, vienā noteiktā valstī tas ir uz dažām valstīm, tas netika piemērots. Mēs runājam tikai par 24 valstīm, ko skata šis pārskats, bet to tagad piemēro uz 28. Kāpēc tā notiek, lai komisija paskaidro? Tad um, referents uh, saka, ka šie brīži muitas uh, kodeks uh, izraisa uh, pārkāpumus uh, ES un eh, PTO sadarbībā. Eh, kā, kādi pārkāpumi tiek domāti, lai referents lūdzu paskaidro, un kā komisijas priekšlikums to labo? Vai komisija var arī sniegt pierādījumus par to, kā šī brīža juridisks ietvars liek Eiropas Savienībai eh, pārkāpt starptautiskās tiesības, un tad mm, um, However, neither then nor since have the Commission uh, responded to the request. Un tad šī selektīvā piekļuve um, sankcijām. Uh, mums vajadzētu tomēr izbeigt uh, šo selektīvo pieju, tā saukto forum shopping, jo citādi muitas uh, procedūras Eiropas Savienība arī turpmāk netiks ievērotas. Uh, Varbūt komisija to arī varētu īsti pieminēt. Paldies! Un goē! Min, minē kundze. Paldies priekšsēdētājiem! Mm, paldies arī referentam Prustam par viņa darbu. Mēs esam pret šo priekšlikumu. Nu, mēs vēlamies, lai komisija to atsauktu. Muitas kodeks Eiropas Savienībā ir uh, padarīs liberalizāciju, tas ir harmonizāciju par iespējamu, bet eh, sankcijas dalībvalstu kompetencē. Tagad, ja šie muitas noteikumi netiek ievēroti, tās eh, izriet no 28 dažādām likumdošanām. Līdz ar to tiek piemērots arī ļoti dažādas sankcijas atkarībā no valsts jo komisija vēlas uzņemties šīs kompetences, un tas, tas ir pretrunā ar proporcionalitāti un subsidiaritāti, un jau izējot no tā, parlamentam vajadzētu izgāzt šo priekšlikumu. Tas nav pieņemami. Arī kompetences tiktu sajauktas, sankcijas arī, uh, krimināla tiesības Eiropas Savienības līmenī nevar tikt harmonizētas līdz ar to. Mēs vēlamies, lai komisija to atsauktu. Un citādi mēs balsosim pret. Paldies, mm, Bihnar kungs. Es eh, arī vēlos pateikties referentam par darbu. Šajā priekšlikumā vēlamies labāk respektēt mm, IMCO un INTE kompetences Un mm, tad interesants idejas arī ir par eh, sankcijām referentam. Bet eh, man šaubas, vai to varēs arī realizēt. Un pastāstīšu, kāpēc. Visu pirms par pirmo grozījumu grupu mums jau notika diskusija. Tur mēs runājām par noteiktu ietvaru administratīviem pārkāpumiem, individuāliem pārkāpumiem. Un mēs runājam par eh, maksimālo un minimālo sankciju Šādi varētu, protams, notikt zināma harmonizācija dalību valstīs, bet precīzas robežas, augšējais un apakšējais, par to jālēmj labāk IMCO komitejai, jo IMCO ir daudz vairāk kompetenču šajā jomā. Otrā grozījuma grupa skar min, minē kundzes komentāru. Viņa, viņa tagad um, salīdzināja šo direktīvu ar PTO režīmu, un 23. Uh, pantā runa ir par dalību valsts saistībām attiecībā pret PTO, un ka šīs saistības uh, ietver arī tādu homogēnu tirgu, homogēnu tirgus izveidošanu. No ja ar to būtu problēmas, tad eh, te būtu iebildušas arī citas PTO valstis. Ja eh, direktīvas eh, pirmajos punktos parādā šādas saistības un harmonizācijā netiek panākta, tad īstenībā svarīgi būt par iegānstu citām PTO, PTO valstīm vērsties pret Eiropas Savienību. Trešajā pielikumā ir saikne starp šo direktīvu un PTO uh, pielikumu. Es nedomāju, ka šī ir īstā vieta šiem nosacījumiem. Nu, uzskatām, ka šāds solis sniedzas pārāk tālu. Bet runājot par ceturto grozījumu, muļķi tas tā arī funkcija antidempinga politikā ir kaut kas ļoti svarīgs, un to mēs varam attīstīt uh, vairāk, izmantojot kolēģu grozījumus. Šī pilnīgi noteikti ir INTA kompetence, un te INKO nevajadzētu iejaukties. Paldies, tas arī viss. Paldies! Un tagad labprāt došu vārdu komisijai, bet es nezinu, Priekšsēdētāji, liels paldies, esam visu atzīmējuši. Diemžēl taksūda pārstāvi šobrīd nav šeit. Mēs paši esam par to pārsteigti, bet mēs esam tiešām atzīmējuši visus jūsu komentārus un jautājumus un nodosim tos viņam atvainojamies. Bet varbūt jūs varat paskaidrot priekšsēdētājs jautā, kāpēc viņš šeit nav. Priekšsēdētāji diemžēl nevaru paskaidrot. Plānots bija un tika organizēts, lai viņi šeit būtu, viņi tika informēti, mēs zvanījām viņiem, bet es šobrīd nevaru jums, šajā brīdī nevaru pateikt, kāpēc viņu šeit nav. Deve. Mans kolēģis teica, ka viņi esot šobrīd IMCO komitejā un tur runā. Varbūt tas ir iemesls. Priekšstādātais. Tad es pieņemu, ka tur ir gan jāstrādā, tur strādā vairāk kā viens cilvēks uh, <laughs> taksūd uh, ģenerāla direktorātā. Un otrkārt jāsaka, tas pilnībā nav pieņemami, ka komisija uh, dažādā tiecās pret dažādām komitejām Eiropas parlamentā. Protams, ir reglaments, noteikumi, Un eh, katram ģenerāla direktorātam ir pilnīgi skaidrs, ka tad, ja kompetentā komiteja skaita noteiktu tiesību aktu, tad eh, komisijai tur jābūt klāt. Lūdzu, nododat šo skaidro vēstījumu viņiem. Bet tagad Prustkungs vārds jums. Jā, paldies, vēl vēlos pateikties visiem par komentāriem par jūsu pienesumu. Nu, tik, tik ātri mēs šo ziņojumu nepabeigsim, jo mēs runājam arī par vid, aprīļa vidu, tad skatīsim grozējumus, tikai nu, tad vēl par to runāsim. Un var ļoti ilgi runāt par mūsu kompetencēm, to robežām, funkcijām. Dažreiz var runāt tā, ka viss nonāk strupceļā, bet var runāt arī konstruktīvi, un es ierosinu tieši šādu pieeju. Uh, Nu, nu, Marija Desanēs uh, atsaucās uz harmonizāciju un uh, arī vārds efektivitāte te izskanēja vairāk kārt un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Lai atbildētu Starabatikungam uh, par pārkāpumiem, teikšu tā. ASV mums jau uzbrauka PTO. Un uh, īstenībā viņi zaudēja, bet tikai formāli, formalitātes dēļ. Uh, un tas eh, jāpaturprātā. Atcerēsimies programmu Muita 2013, um, kas eh, pieprasīja tādu caurskatāmu eh, muitas sistēmas termiņu fun, sistēmu, jo šādi partneri varētu mums labāk uzticēties un sadarbība noritētu gludāk. PTO ietvaros uh, mums uh, jāprot aizstāvēt uh, mūsu tirgi. ASV jau norādīja, ka šeit caurskatāmība vēl nav panākta, un uh, interesanti, ka mēs vēlamies atsaukties arī uz uh, brīvās tirzniecības nolīgumu. Atbildot kolēģijai, kas uh, uzsvēra subsidiaritāti, kas, protams, ir būtiski, bet, uh, lai tas viss darbotos, jābūt gan informācijas apmaiņai, uh, gan brīvai tirzniecībai. Un bez uh, harmonizētām sankcijām. Tas nav iespējams, un harmonizācija nenozīmē pilnīgi vienādas sankcijas. Tas nozīmē sankciju amplitūdu no un līdz, kā es jau izskaidroju. Tā tad es jums ierosinu vēlreiz privileģēt uh, pārkāpumu teritorialitāti, uh, atbildot atkal kolēģei, uh, ņemot to kā jurisprudences kritēriju, lai izvarītos no šeit pieminētā uh, fórum shoppinga, selektīvās pieejas un uh, lai uh, izvairītos arī no dempinga, no tās augtās stockpiling politikas. Uh, nu, tik tālu pagaidām no manis. Paldies, es atcerēšos par grozījumiem, par termiņiem. 18. mārs ir uh, beigu termiņš grozījumiem. Uh, Nu, un tad cerēsim, ka strādāsim konstruktīvi un ar efektīvu iznākumu. Jā, tāt, um, Jā tiešām 18. martā ir galīgais termiņš grozījumu priekšlikumu iesniegšana 18. mārts 2012. Un tad 20. un 21. aprīlī diskutēsim un balsosim tālāk. Liels paldies! Tagad pāriem pie 16. darba kārtības punktu. Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda darbības izvērtēšana. Nodarbinātības komiteja sagatavo ziņojumu un, protams, ka globalizācijas sekas uh, ir saistītas ar tirzniecības attiecību jautājumiem. Tādēļ mēs pieņemām lēmumu sagatavot ziņojumu. Tāpat arī tirzniecības stratēģijā tirzniecība visiem globalizācijas fonds spēlē ļoti būtisku lomu. Tamdēļ ir saprātīgi intensīvi nodarboties ar šo jautājumu. Februārī mums bija pirmais konsultācija rauns, un tagad mums ir uh, ziņojuma priekšlikums. Došu vārdu referentei Agnese Lūdzu. Dank u, uh, voorzitter, inderdaad. Uh, eh, uh... Eh, Liels paldies, priekšsēdētāji. No tiesas esam sagatavojuši atzinumu, uh, reaģējot šo empulsu ziņojumu, un tas, ko mēs centāmies izdarīt, ir īsumā ieskicēt kas, to, kas mūsuprāt ir svarīgi INTA komitejas skatījumā un kas būtu iekļaujams arī ziņojumā. Nu, it kā jau pats par sevi saprotams, bet, nu, īsumā tomēr iepazīstināšu jūs arī ar šiem ieteikumiem. Mums ir svarīgi, lai būtu padziļināti ietekmes izvērtējumi visiem tirzniecības nolīgumiem. Uh, lai mēs zinām, kuri ir visneaizsargātākie sektori. Arī lai inf informācijas un konsultāciju direktīva tiek reāli īstenota, lai visas NVO un sociālie partneri, lai tiek informēti, lai šīs te potenciālās sociālās sekas arī tiek eh, ņemtas vērā. Tāpat svarīgi ir precīzi pārliecināties, lai šis pielāgošanas fonds eh, palīdz arī MVU, lai slieksnis no tūkstots eh, tiek samazināts uz 500 darbiniekiem. Un ir diezgan dīvaini izmanto, izmantot šo te globalizācijas pielāgošanās fondu, uh, risinot eh, zaudētās uh, darba vietas jautājumu dempinga rezultātā. Un šeit ir vajadzīgi kaut kādi aizsardzības pasākumi, kaut kādi instrumenti, kas palīdz novērst turpmāko ceļu uz leju. Paldies, ēnu referentē vārds. Sākumā Safikons. Paldies, priekšsēdētāja kungs, dārgie kolēģi. Vispirms vēlos eh, pateikties referentē par ziņoju, par atzinumu. Šeit um, runa ir um, par globalizācijas iespējamiem efektiem un sakām mūsu uzņēmumiem, mūsu ekonomikai. Eh, kā tika uzsverts pirmoreiz diskutējot par šo tēmu, uh, Ehm, svarīgi paredzēt eh, tādu efektu, mm, kāds varētu būt mūsu tirgiem stājoties spēkā brīvās tirzniecības nolīgumiem. Ehm, valstīm un arī uzņēmumiem jāsadarbojas, lai šos efektus labāk kontrolētu. Par piekto punktu atbalstam uh, uh, tirsniecības um, aizsardzības instrumentu modernizāciju, bet nevēlamies tos vājināt, jo it kāda veida vājināšanai būtu katastrofālas sekas mūsu uzņēmumiem. Par ceturto punktu mums ir izpēc atruna runājot par um, EPP. Un šāda veida robežas ieviešana uh, pieprasītu budžeta palielināšanu. Un uh, Uh, papildu slogu budžetam. Tā kā budžets ir uh, ierobežots, uh, komitejas, tā kā emplu komiteja un budžeta komiteja uzskata, ka to nevarēs īstenot. Bet, protams, um, mēs varētu gūt arī labumu no globalizācijas pielāgošanās fonda darbībām. Jāpadomā, kā to visu apvienot. Un sestajā punktā jāpapildina uh, tur sniegtā informācija e, īpaši mūs interesē trešo valstu tirgus ekonomikas e, standarti un globalizācijas pielāgošanās fonda režīms. Paldies no konservatīviem štabadī kungs. Jā, ja, es eingefleischte. Kā pilnvērtīgi liberālie tirgotāji EKR noraida šo priekšlikumu vai atsevišķā gadījumā valsts līdzekļiem ir jāplos, to labāk var, par to labāk lēmums var pieņemt zemākā organizatoriskā līmenī, tāpat arī šeit ir priekšrocības attiecībā uz informācijas pieeji. Eiropas risinājums radītu informācijas asimetriju, tas katram ir zināms saistībā ar kompleksām struktūrām. Ar šo globalizācijas pielāgošanās fondu uh, tiks pieļauti slēpti transferi, kur nevaram atbalstīt, un EKR, kā pārliecināts uh, brīvās tirsniecības pārstāvji, atbalsta godīgu tirsniecību. Paldies, Aldis, pārstāv lūdzu. Euh, merci, monsieur le président. Moi, je... Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka jāsaglabā šis fonds, tas ir kaut kas labs, ko esam izveidojuši, bet tas ir jāreformē un jāuzlabo darbība ārkārtīgi svarīgi paredzēt to efektu, mm, kāds varētu būt uz globalizācijas procesiem, nevis tiem pievērsties tikai tad, kad tie būs jau uh, radušies. Līdz ar to nepieciešams ietekmes novērtējums, un uh, es uzskatu, ka referents uh, runā pareizi, runājot par stiprināšanu. Tas ļoti svarīgi uh, fonda ticamībai. Turklāt jāpalīdz vairāk uh, maziem vidējiem uzņēmumiem, tas ir ārkārtīgi būtiski. Uh, tas, šīs, šie uzņēmumi risina nodarbinātības jautājumus, un par tiem pārāk bieži aizmirst lielas politikas ietvaros. Tas vienkārši nevar novērtēt par zēmu, un es to pilnīgi atbalstu. Atbalstu referentu šeit, un divas lietas, protams, tad jau tagad ir jāstiprina mūsu mm, tirzniecības instrumenti, tas jau izskanēja bet eh, to darot, mums jābūt proaktīviem, mums jāsagatavo uh, rūpnieciskā stratēģija, investīciju stratēģija uh, kopienas līmenī. Un uh, te mums jāvienojas visas Eiropas Savienības līmenī, tas ļoti svarīgi. Goe! Paldies, un goes Kuloglukungs. Kalimēra, efharistume. Liels paldies! Gribu teikt lielu paldies referentam par šo iespaidīgo, tā teikt, priekšlikumu. Nu, mums tas bija patīkams pārsteigums. jo ir atkārtot jāuzsver, ka globalizācija nav tikai kaut kas pozitīvs. Tā ir arī negatīvas sekas, piemēram, nodarbinātības jomā. Un mums viennozīmīgi ir jāatbalsta tie cilvēki, kuri zaudē darbu vai uzņēmumi, kuri nokļūst problēmu situācijās. Tāpat mēs atbalstam domu, ka ir nepieciešams izvērtēt visus tirzniecības nolīgumus un izvērtēt arī šos te nolīgumu rezultātus. Un jautājums, kas notiks ar visneaizsargātākajām jomām un nozarēm? Bez tām mēs priecājamies, ka Globalizācijas fonda mandāts tiek paplašināts, iekļaujot tos darbiniekus, kas ir zaudējuši savu darbu eh, globālās finanšu krīzes rezultātā. Un bez tām katrā reizē, kad ir kāds reģions, uz kuru varētu attiekties jā, nodarbinātības un jauniešu iniciatīva, nu, ir jāizmanto jebkura iespēja dot ies, e, dalību valstīm instrumentus nodrošināt darba vietas jauniešiem. E, šis instruments e, drīz viņa darbība beigsies, bet mēs gribētu, lai tas kļūtu par patstāvīgu instrumentu. Runājot vēl par šo slieksni 500 darbinieku, mūsuprāt, tas ir pārāk liels. Mēs gribētu šo slieksni mainīt, pazemināt vēl vairāk un būtu 50 darbinieki, lai iekļautu arī MVU. Pēc tam mēs gribētu, lai globalizācijas fonda budžets tiktu paaugstināts, Un e, te jāpatur prātā, ka finanšu krīzes sekas vēl tik ātri neatkāpsies. Bez tam ir ja, vajadzēja nepieciešams vienkāršot procedūras. Mums tāpat labāk ir jāinformē dalību valstis, e, kuras īsteno šo te procesu. Paldies. Marija Rēna. Merci. Marilena. Paldies, Agnes, par eh, šo darbu pie mm, globalizācijas pielāgošanās fonda darbības, mm, kas ir interesanti. Vajadzētu mm, palūkoties, kā šis fonds darbojas šobrīd. Tas darbojas a posteriori. Tas nozīmē, ka globalizācijas eh, negatīvi efekti jau ir redzami un rūpniecības sektori, tā teikt, nezina, ko darīt, kad uh, darba vietas zaudētas un daļa no darbiniekiem meklē jaunu darbu. Un kas tad notiek šī globalizācijas pielāgošanās fonda ietvaros? Uh, ir uh, dažādas darbības, kas skar vienu reģionu, proti mm, dažos uh, reģionos uh, iztrūkst eh, rūpniecība mm, pietiekami intensīvai darbībai. Tas nozīmē, ka nevienlīdzīgi tiek sadalītas darbības starp reģioniem, un eh, te būtu nepieciešama tāda reģionāla konverģence lielā mērogā. Kā tika ierosināts, varbūt um, vajadzētu papētīt brīvās tirsniecības nolīgumu ietekmēs novērtējumus un uh, Uh, labāk sagatavoties iespējamiem efektiem reģionālā līmenī. Mums jau ir ietekmes novērtējumi runājot par uh, brīvās tirzniecības nolīgumiem. Pagaidām gan šis novērtējumos tādi makroekonomiski aspekti aplūkot, un mēs nezinām konkrēti par reģioniem, kur īpaši cietusi šī rūpniecība, teiksim, un kā konkrēti ir cietusi. Uh, Tā kā, mm, kā te ļoti labi izskanēja, mm, šo BTL ietekmes novērtējumu jāpiesaista vairāk mm, globalizācijas pielāgošanās fonda darbībām un to vajadzībām, lai e, šī globalizācijas fonda kontekstā mēs e, varētu rīkoties tā vairāk proaktīvi un sagatavoties. Turklāt budžets nav pietiekams, tas jau izskanēja. Uh, nepietiek ar šo summu, lai cīnītos pret visām sakām, ka mums jāpalielina budžets. Paldies! Merci. Un, uh... Paldies! Tagad došu vārdu komisijai. Honorable Chair, eh, honorable members. Cienījamie deputāti, priekšsēdētāji kungs. Ah, došu vārdu kolēģim. Lūdzu, kolēģei. Es atvainojos, ka ar novēlošanos ierados, jo nebiju pilnīgi pārliecināta, ka šis darba kārtības punkts tiešām šodien tiks izskatīts. Atvainojos par to. Bet es iepazinos ar atzinumu un uzklausīju arī to diskusijas daļu, kurā es biju klāt. Un jāsaka, ka liela daļa no tā, kas ir svarīgi no tiesniecības nolīguma skatu punkta, ir ārpus Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda darbības jomas. Un jāsaka, ka šie grozījumi, kas būtu iekļaujami nākotnes tirzniecības eh, nolīgumos un ietekmes izvērtējumos, tur viss ir pilnīgi pareizi un labākais veids, kā, un tas arī ir labākais veids, kā risināt šo problēmu. Jautājumā par maziem vidējiem uzņēmumiem, man liekas, viss jau šobrīd esošajā fondā labi darbojas, mums ir eh, gadījumi sadalīt pa nozarēm, un mēs e, samazinam saņēmēju skaitu gadījumos, kad tas e, attiecīgi skar ekonomiku. Atcerieties šo te subsidiaritātes argumentu. Eiropas instruments nevar tikt iesaistīts, ja runa ir tikai par 50 atlaistiem darbiniekiem, jo tiek uzskatīts, ka šādu situāciju var atrisināt reģionālā vai dalībvalsts līmenī. Taču, ja reģions ir ļoti mazs un darba tirgus uh, tur ir ļoti mazs, tad ir iespējams tiešām pieteikties Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda atbalstam. Pat ja runa ir, piemēram, pat ja mēs runājam, piemēram, par 500 eh, darbinieku griestiem, bieži vien reālajos situācijās šis cipars ir krietni mazāks. Runājot par e, jauniešu bezdarbu, tā saucamā šī te e, atkāpe, kā teikts, gada beigās e, vairs nebūs aktuāla. Un jāsaka, ka tie pieteikumi, ko mēs saņemam šobrīd, viņiem būs mazāk kā divi gadi līdz nākamā gada beigām. Un, protams, ka šis īsākais laika periods ir jāpatur prātā. Runājot par budžetu, tas, kā fonds šobrīd ir izveidots, budžets ir pietiekams, bet, ja mēs gribam paplašināt darbības jomu fondam, tad budžeta jautājums ir jāskata vēlreiz. Hm, nu šķiet, ka tā būšu atbā, atbildējusi uz tiem jautājumiem, kas tika pārunāti manas klātbūtnes laikā, bet varbūt ir vēl kādi jautājumi. Paldies! referente. Paldies komisijas pārstāvēju un visai komisijai, protams, par jūsu darbu. Nu, pamatā jāsaka, ka viss, ko kolēģi teica, ir apsveicams. Un tad mums jau no paša sākuma ir jāskatās, jānozē šie tirsniecības nolīgumi, ņemot vērā ietekmes izvērtējums, un ietekmes izvērtējums šeit var spēlēt ļoti lielu lomu. Kopā ar informācijas un konsultāciju direktīvu. Sociālie partneri jāiesaist pēc iespējas agrāk, lai izprastu, kādas ir iespējamās sekas tirzniecības nolīguma noslēgšanai runājot par katru atsevišķo nozari. Uzklausot kolēģus, es saprotu, ka EKR saka, ka subsidiaritāte, subsidiaritāte, subsidiaritāte, nekādus noteikumus. Nu, es tam nepiekrītu, bet nu, to jau jūs varējāt arī uzminēt. Runājam arī par cilvēku skaitu. MVU runājot par fondu pieejamību viņiem, viņi cieš, jo viņi neatbilst noteiktajiem kritērijiem. Un te jāskatās, ko mēs varam darīt. Protams, zinām, elastība jau pastāv, tomēr mums ir jānodrošina, lai piekļuva šim fondam e, nu, tiek uzlūkota nopietnāk. Tāpēc eh, esmu gatava vēlreiz analizēt šo te punktu attiecībā uz sliekš, slieksni. Mums ir kaut kas jādara, lai mēs par, palīdzētu un atvieglotu MVU situāciju. Es neesmu runājusi par fonda darbības jomu savā atzinumā. Mēs analizējām empul ziņojumu un to, kurā virzienā tas iet, iespējams, ka mums ir eh, jāsako šim virzienam, jo saistība ar brīvo tirzniecību, ietekmes izvērtējumu, nu, te mums ir jāpārliecinās, lai mēs nemēģinam labot kaut ko, kas notiks vēlāk, bet, bet lai mēs lietas risinam augstākā līmenī, un tā ir daļa no sociālā dialoga, veiksmīga sociālā dialoga. Paldies! Liels paldies! Mums ir jāpiestrādā, lai mēs laicīgi varam sagatavot mūsu atzinumu MPL konsultācijām, tādēļ grozījuma iesniegšanas termiņš ir 22. mārts pusdienlaiks. Nē, sešos vakarā, nevis pusdienlaikā. Tātad četras stundas vairāk, lai iesniegtu grozījumu priekšlikums. Un balsojums notiks 20. un 21. aprīlī. Lielas paldies! Tagad 17. darba kārtības punkts. Tas nav mazāk svarīgs punkts. Jums visiem ir zināms, ka Sīrijas kara dēļ, mums ir ļoti daudz bēgļu, aplēses ir tādas, ka apmēram pusi no Sīrijas iedzīvotājiem atrodas bēgļu ceļos. Daudzi cilvēki ir atraduši patvērumu kaimiņu valstīs, jo īpaši Jordānijā. Šeit tiek lēsts, ka tie ir apmēram 36 tūkstoši Sīrijas bēgļu, kas uzturs Jordānijā. Un, protams, ka savienībai ir, un tā arī ir sākusi domāt par to, kā varam atbalstīt šos cilvēkus uz vietas, kā atbalstīt arī tu, viņu ekonomiskos, um, ekonomisko situāciju. Par to runāja arī 4. februārī Londonas donoru konferencē. Šādu dzīves uh, apstākļu uzlabošana, ekonomisko apstākļu uzlabošanas būtisks aspekts ir Eiropas Savienības tirgus atvēršana produktiem, kur tiek ražoti bēgļu nometnēs. Šeit jāņem vērā arī izcelsmes noteikumu grozīšana, lai radītu labākus piekļūs iespējas. Komisija ir uzsākusi sagatavošanas pasākumus, par to mēs šodien arī runāsim. Priecājos arī, ka drīz Jordānijas karalists vēstnieks mūs apmeklēs. Tas ir viņa augstdzimtība doktors Jusefs Batānī, un pēc pāris minūtēm viņš būs mūsu vidū. Un tad mēs noteikti dosim viņam arī iespēju izteikties par konkrētiem jautājumiem. Varbūt sākumā varu lūgt komisiju prezentēt savus pārdomas. Uh, thank you, Mr. Chairman. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Nu, šķiet, šī nav labākā diena komisijai, runājot par mūsu pārstāvniecību, bet man teica, ka kolēģi, kas atbild par šo jautājumu, ir ceļā. Tas ir vienīgais, ko šobrīd var jums pateikt. Varbūt mums ir iespēja uzgaidīt mirklīt. So not the best day for. Nu, might be. Also. Um, Nav labākā diena komisijai. Tā izskatās. Priekšlikums no manas puses 5 minūšu pauze. 20 pāri 11. atgriežamies zālē. Ja? 20 pāri 11. atsāksim darbu. So, um, the commission is there, but... Tātad komisija ir ieradusies, bet referenci pazudis. Vai ir kāda iespēja atgriezt Emanuēlu zālē? Barbara, can you have a look on Emanuel? Vai ir lūdzu iespēja paskatīties, kur ir pazudis Emanuēls? No. Yeah. We are not too fast. We are in, in time. Yeah. Jā, jā, mums vēl ir laiks, jā. Just focusing on Nevertheless, so now we... Lai nu kā atsāksim darbu. Kā jau pirms brīža skaidroju, mēs šobrīd runājam par iespēju vienkāršot izcelsmes noteikumus, kas piemērojami Jordānijai un produktiem, kas nāk no šī reģiona. Mēģinam iznot holistisku pieeju ņemot vērā cilvēku dzīves apstākļus bēgļu nometnēs, runa īpaši ir par Sīrijas bēgļiem, un iespēju e, tātad produktus no šī reģiona nogādāt Eiropas tirgū. Un tāpēc e, mūsu vidū ir arī Jordānijas karalists vēstnieks. Vispirms došu vārdu komisijai un pēc tam došu vārdu arī vēstnieka kungam reaģēt uz komisijas teikto. Arī komisija ir mūsu vidū un kā pirmajam došu vārdu komisijas pārstāvim ieskicēt komisijas plānus attiecībā uz noteikumu vienkāršošanu, runājot par Jordāniju. Lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji, kungs, labrīt visiem. No tiesas esmu priecīgs par šo iespēju informēt jūsu komiteju par iniciatīvu, kuru mēs šobrīd izstrādājam sadarbībā ar Jordāniju, runājot par izcelsmes noteikumiem. Pirmkārtām, runājot par kontekstu, mēs ļoti labi apzināmies, par to, kā Sīrijas krīze ietekmē kaimiņu valstis un arī tālākas valstis, un šajā ziņā Jordānijas karaliste ir īpaši skarta. Tur ir vairāk kā miljons bēgļu no Sīrijas. Un tāpat laikā eh, valsts ir piedzīvojis uh, samazinājumu uh, attiecībā uz tradicionāliem tirzniecības ceļiem, Tāpatām daudz no eksporta precēm nevar tikt īstenotas uh, tranzītceļā caur Turciju. Ņemot vērā Jordānijas īpašo situāciju, valsts ir paudusi uh, lūgumus, nākus klajā ar lūgumiem starptautiskajai sabiedrībai un arī Eiropas Savienībai uh, īstenot visatvarošu un holistisku pieeju reaģējot uz Sīrijas bēgļu krīzi. es gribētu, lai šī komiteja apzinās, ka šajā kontekstā Jordānija ir nākusi e, klajā ar īpašu lūgumu Eiropas Savienībai sniegt atbalstu, izmantojot savas tirzniecības pol, rīcību politiku, e, īpaši humanitārijā atbalsta jomā. Tātad precīzāk Jordānija ir lūgus Eiropas Savienībai pieļaut elastīgākus izcelsmes noteikumus Jordānijas eksportam uz Eiropas Savienību, salīdzinot ar to, kā tas šobrīd ir paredzēts mūsu divpusējā asociācijas nolīgumā. Papildus tam, papildus citiem aktuāliem pasākumiem Jordānija cer, ka tas stimulēs investīcijas viņu valstī, uzlabos ražošanu un eh, veicinās nodarbinātību ne tikai Sīrijas bēgļiem, bet arī Jordānijas iedzīvotājiem. Un tādējādi, protams, arī atvieglos bēgļu situāciju, palīdzēs eh, viņiem eh, lemt tālāk par savu ceļu. Šo priekšlikumu Jordānija izklāstīja pagājušā gadā, un šī gada janvārī Mēs sagatavojām zāles dokumentu arī jums. Tur ir izklāstīts šī priekšlikuma eh, dažādie punkti, tāda holistiska pieeja. Sarunās ar Jordāniju eh, šo sarunu rezultātā komisija šobrīd strādā pie jaunas iniciatīvas, kuras mērķis būtu atbalstīt Jordāniju šajā jautājumā. Tad mēs vēlamies priekšlikumu, kas ir ierobežots laikā, attiecina runēt par iz, produktu izcelsmi, ar mērķi eh, atvieglot bēgļu situāciju nodarbinātības ziņā un veicināt investīcijas. Daži svarīgi elementi, kas šeit ir jāņem vērā un ko mēs gribam iekļaut iniciatīvā, tad pirmām kārtām runājot par šīs iniciatīvas ilgumu. Tam ir jābūt pietiekami ilgam, lai būtu stimuli investīcijām, lai būtu ekonomiskā atdeve runājot par Jordānijas eksportu, un mēs kā komisija domājam, ka attiecināms, attiecīgs periods varētu būt desmit gadi ar iespēju pārskatīt šo te instrumentu uh, vidustermiņā. Šī te programma attiektos uz konkrētām, uh, konkrētiem geogrāfiskiem reģioniem Jordānijā, kas tātad varētu radīt nodarbinātības iespējas bēgļiem. Pagājušā gada decembra priekšlikumā Jordānija bija definējusi piecas eh, rūpnieciskās attīstības zonas. Mēs šobrīd caurskatām šo te priekšlikumu. Un iespējams, ka mēs mazliet koriģēsim vai papildināsim šo te reģionu sarakstu. Jordānija ir arī atzinusi, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt ciešu saikni starp šīm aktivitātēm un bēgļu nodarbinātību. Runājot par pašiem izcelsmes noteikumiem attiecībā uz Jordānijas eksportu, uh, Šeit mēs gribam piedāvāt iespēju e, īstenot, piemēram, tādus noteikumus, kas attiecās uz vismazāk attīstītajām valstīm. Savā ziņā tas būtu elastīgāk attiecībā uz eksportētājiem, un tas būtu papildu stimuls tirzniecībai un ražošanai. Es pieminēju, ka mums ir jāskata arī tas, kā šī programma tiktu īstenota un vadīta. Te mēs arī runājam par attiecīgām procedūrām, certifikācijai, verifikācijai un uzraudzībai, kas, protams, ir jānodrošina. Tāpat ar Jordāniju joprojām pārunājam par to, kuras produktu grupas šeit būtu iekļaujamas. Te jāņem vērā Jordānijas piegādes iespējas un kapacitāte, arī prioritātes jo mēs nevaram nākt klajā ar iniciatīvu, kas būs tikai kosmētiska rakstura. E, šīm izvēlētajām produktu grupām ir jābūt jēgpilnām, lai tas tik tiešām e, veicina eksporta, eksporta investīcijas, ražošanu un rada darba vietas. Runājot par veidu, kā šī iniciatīva tiktu reāli īstenota, te mēs skatāmies, ka tas varētu būt koplēmums asociācijas komitejas uh, E, koplēmums starp Eiropas Savienību un Jordāniju. Un tad būtu arī atsevišķs protokols, kas runātu par izcelsmes noteikumiem. Asociācijas nolīgums jau šobrīd asociācijas komitejai dod iespēju e, dažādos apstākļos e, šādas pilnvaras izmantot. Eiropas pozīcija Eh, šādam koplēmumam tikt izstrādāta padomē, bet mūsuprāt ir svarīgi arī, lai Eiropas parlaments ir pilnībā informēts par šo iniciatīvu. Runājot par laika grafiku, protams, mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi ātri reaģēt uz situāciju, esošajā situācijā. Komisija strādā pie priekšlikuma, kas tiks iesniegts Eiropas Savienības padomēji un ceram darbu pabeigt aprīļa beigās vai mājas sākumā, un tas tad kalpos par pamatu Eiropas Savienības un Jordānijas koplēmumam pirms, eh, vēl pirms vasaras. Priekšstādātāja kungs pavisam īsi esmu ieskacējis pie kā mēs strādājam šobrīd komisijā sadarbībā ar Jordānijas partneriem. Un, ja ir kādi jautājumi vai kāda īpaša interese par kaut ko, mēs būsim priecīgi atbildēt. Paldies, liels! Paldies, saka priekšsēdētājs. Uh, mums pievienosies arī Deve komitejas uh, priekšsēdētāja vēlāk, un arī viņi izteiksies, bet tagad dod vārdu vēstnieku kungam. Paldies priekšsēdētāji, labrīt, dāmas un kungi. Es gribētu vispirms jau teikt paldies Eiropas parlamentam kopumā par nemitīgo jūsu interesi eh, par iespējām sniegt atbalstu Jordānijai pēdējos gados, un paldies arī jūsu INTA komitejai par interesi attiecībā uz šo problēmu, uh, un par to, ka dodat iespēju man šeit jūs uzrunāt. Mans kolēģis no Eiropas komisijas ļoti skaidri iezīmēja to ainu, kas šobrīd notiek. Viņš runāja arī par tehniskajiem aspektiem, tāpēc es neiedziļināšos detaļās, bet e, ir dažas idejas, par kurām gribētu padalīties ar jums. Dāmas un kungi, Jordānija šobrīd ir ļoti nemierīgā situācijā. Mēs nemitīgi esam centušies eh, sadarboties ar starptautisko kopienu labu ideju vārdā, lai nodrošinātu mieru un drošību pasaulē. Uh, Mēs eh, piedalāmies eh, starptautiskā diplomātijā arī eh, caur darbu ANO drošības padomē, Eiropas Savienības un Vidusjūras struktūrās esam aktīvi iesaistījušies jautājumos, kas ir aktuāli starptautiskajai sabiedrībai. Mēs esam atbalstījuši dažādas rezolūcijas un deklarācijas šo augstsirdīgo mērķu labā. Mēs esam gatavi strādāt, eh, lai tolerance un mierīgi līdzās pastāvēšana visās jomās un eh, reģionos eh, varētu tikt realizēta. Tas ir svarīgi Jordānijai un arī tas ir, ats, tā ir atslēga ANO skatījumam uz pasauli. Dāmas un kungi, Jordānija joprojām turpina apliecināt savu gatavību īstenot reformas, lai nodrošinātu šos uh, mērķus. Un jāsaka, nesen mums bija tikām pieņemts jauns likums attiecībā uz politiskajām partijām un pašvaldībām, kas arī apliecina mūsu, uh, mūsu gatavību īstenot reformas uh, lai panāktu progresu. Runājot par Sīrijas krīzes ietekmi uz Jordāniju, nu kā jau jūs visi droši zin, zinat, Jordānija ir atvērusi savas durvis bēgļu straumēm pēdējā laikā, un Sīrijas bēgļu skaits arvien ir pieaudzis. Šobrīd vairāk kā 1,3 miljonu sīriešu bēgļu atrodas Jordānijā, un lielākā daļa no tiem nāk no pilsētām. Tas nozīmē, ka ļoti lielākā daļa dzīvo pilsētās un ļoti maz skaits šobrīd atrodas nometnēs. Tas nozīmē, ka uzņemošās kopienas izjūt vēl lielāku spiedienu un tāpat arī valdība. Protams, tas ir papildus sloks jau tā knapajiem resursiem, piemēram, runājot par dzeramo ūdeni. Jordānija ir nabadzīgāko valstu Uh, vidu, un šobrīd mēs esam otra nabadzīgākā valsts pasaulē, runājot par tirznieci dzerdamo, dzeramo ūdeni. Jordānijā šobrīd ir 3 miljoni iedzīvotāji dažādu nacionalitāšu pārstāvi. Arī runājot par enerģiju, jo īpaši pēc tam, kad tika pārtraukta gāzes piegādi no Ēģiptes. Mēs ļoti izjūtam šo te problēmu. Izglītības sistēma arī cieši. Lielākā daļa skolu šobrīd strādā divās vai trīs maiņās. Tā ir ārkārtīgi, liela, eh, ārkārtīgi liels sloks uz izglītības sistēmas darbiniekiem. Mēs esam centušies pēc iespējas vairāk sīriešu bērnu nodrošināt ar pieeju izglītībai, bet mums arī ir savas robežas. Uh, Mēs tiešām nevaram iekļaut pilnīgi visus sīviešu bērnus savā izglītības sistēmā. Pie tā strādājam. Tāpat veselības nozare sarežģīti un grūti laiki. Viņa maistāte Kāralis gribēja nodrošināt, e, lai visiem sīriešu bēgļiem, tāpat kā Jordānijas iedzīvotājiem, ir piekļuva veselības e, pakalpojumiem lai 20 minūšu laikā nonākot uh, slimnīcā vai uh, eh, poliklinikā viņi saņemtu vajadzīgo pakalpojumu, bet šobrīd tās nav 20 minūtes, bet 4-5 stundas. Tad sloks uz veselības sistēmu šobrīd ir ārkārtīgi liels. Šobrīd sīrieši. I, ir pārņēmuši aptuveni 170 tūkstoši darba vietu no Jordānijas iedzīvotājiem un iedomājiet, kā tas atspoguļojas uz Jordānijas iedzīvotāju. Pieņemot, piemēram, ka viens Jordānijas e, ģimenes tēvs uztur piecus cilvēkus ģimenē, ja 170 tūkstošus jūs pareizināt ar pieci, tad jūs redzēsiet, cik liels skaits Jordānijas iedzīvotāji izjūtu šo te situāciju. Bez tam uh, arī Irākas bēgļi ir mūsu teritorijā. Un arī viņu klātbūtne e, skar situāciju dažādās nozarēs - izglītības, veselības, enerģijas, dzeramais ūdens un tā tālāk. Pēdējos gados e, desmitiem tūkstošu uh, kristiešu, piemēram, mēs arī esam uzņēmuši Jordānijā, kas ir bēgu, bēguši no Irākas, piemēram, jo e, tur notiek reliģis, viņu vajāšana reliģiski iemeslu dēļ, tas arī uzliek slogu mūsu resursiem. Un, diemžēl, jāsaka, ka vairāk kā 100 tūkstoši Jemenas un Lībijas iedzīvotāji arī ir uh, raduši patvērumu mūsu valstī. Jo kāpēc tik daudz cilvēku? Mēs esam toleranta valsts. Bet, kā jau viņa maistāta karalis teica, mēs šobrīd esam, nu, tādā karstā situācijā. Mēs pēdējos 70 gadu laikā esam kļuvuši par lielāko uh, bēgļu uzņēmuš, uh, uz, uzņēmēju valsti. Startautiskā kopiena diemžēl ir nodrošinājis tikai 36% no tā, ko Jordānija ir um, sagaidījusi un kas mums būtu nepieciešams, lai šādu bēgļu skaitu varētu uzņemt mūsu valstī. Un Jordānijas valdībai ir nācies sekt visu atlikušo sadaļu. 7 miljārdi ASV dolārus Sīrijas bēgļu uzņemšanai eh, kopš 2011. gada. Tas ir ļoti liels skaidrs, ko mums ir nācies ieguldīt. Un mēs aicinam, sirsnīgi aicinam savus partnerus Eiropas Savienībā ne, ne tikai samazināt bēgļu straumi, eh, bet arī samazināt radikalizācijas procesus, eh, ārvalstu kaujinieku virzīšanos uz citām valstīm. Nemieri eh, Jordānijā ir lielā mērā ietekmējuši daudzas mūsu valsts nozars, jo īpaši tirzniecību, tradicionālās tirzniecības eh, plūsmas šobrīd nav iespējams, ņemot vairāk krīzes Irākā un Sīrijā. Uh, kas ir novedis pie tiešām nožēlojamas situācijas, runājot par Jordānijas budžetu un eh, tirzniecības eh, procesiem. Tas tiešām ir ļoti skumji. Un Tāpēc Jordānija ir nākusi klajā ar priekšlikumu sabiedriskai kopienai īstenot ļoti holistisku pieeju šīs problēmas risināšanai. Bēgļi nepazudīs ne rīt, ne parīt. Uh, un mums ir jāmēģina stabilizēt šo situāciju, kaut kādā veidā atvieglot arī bēgļu situāciju, lai viņi neuzņemtos uh, risku doties uh, riskantā ceļojumā uz Eiropu. Uh, un CHR arī ir nākusi klajā ar savu atbalstu. Uh, Un te Jordānija ir gatava strādāt kopā ar starptautisko kopienu, lai stabilizētu un liktu šiem bēgļiem justies uh, derīgiem. Dažas Eiropas Savienības valstis ir ieteikušas Jordānijai gandrīzai sūtīt šos te bēgļus kaut kādā veidā tālāk uz Eiropu, bet uh, jāsaka, mēs esam uh, uzticami partneri, ļoti atbildīga valsts, un mēs gribam strādāt ar jums kopā, lai stabilizētu šo situāciju un meklētu risinājums. Un tieši tāpēc mēs uh, gribētu radīt, ja, radīt jaunas darba vietas, līdz 200 tūkstoši darba vietas, lai mēģinātu piesaistīt arī investīcijas no starptautiskās kopienas un Eiropas Savienības, un šo te darba vietu radīšana būs lielā mērā atkarīga no tā, uh, cik lielu plašu nolīgumu mēs varam panākt ar saviem Eiropas Savienības partneriem. Un kā jau norādīts, mēs esam noteikuši piecas rūpnieciskās zonas eh, Jordānijā ar mērķi tur īpaši eh, nodarbināt Sīrijas un Irākas bēgļus. Te varētu varētu, protams, tikt saražot jauni produkti, un mums ir tad attiecīgi nepieciešami arī jauni tirgi, uz kuriem mēs tos varētu eksportēt. Sadarbībā ar jums eh, un komisiju mēs gribētu strādāt, protams, eh, pie dažādiem instrumentiem, geogrāfiskās izcelsmes norādes, publiskie iepirkumi un tam līdzīgi. Mēs lūdzām uh, eh, šo te laika periodu vairāk kā 15 gadus attiecībā uz izcelsmes noteikumiem un lūdzam uh, to darīt līdzīgi kā uh, nolīgumos ar ASV vai Kanādu. Šie izcelsmes noteikumi ir atsā, ats, atslēgas punkts. DigiTrade piedāvāja mums uh, piemērot šos te noteikumus, kas tiek attiecināti arī uz vismazāk attīstītajām valstīm. Un e, mēs runājam arī par šo laika periodu, desmit gadi, un pēc tam pārskats uz vēl pieciem gadiem. Nu, un jāskatās arī par, at, kāda varētu būt investoru loma. E, desmit gadi, mūsuprāt, no investīciju skatu punktu varētu būt nepietiekams laika periods. I think I will stop here and, uh... Es domāju, ka šeit es likšu punktu, un tad nu, būšu gatavs arī atbildēt uz jūsu jautājumiem un iespējamiem komentāriem. Un paldies, saka priekšsēdētājs, kā pirmiem vārdu došu referentam Emanuēlam. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāja kungs un vēstnieka kungs, par jūsu skaidrojumiem un uh, informāciju. Protams, um, sap saprotam, ka te ne tikai par tirzniecību runa, bet arī par politiku, politisko nolīgumu ar valsti, kurai ir eh, stipras puses, bet kas tagad eh, konfrontēta bēgļu krīzes problēmām, īpaši ņemot vērā kaimiņu valstis, eh, Libānu, tad arī attiecības ar Tunisiju sāsinājušās Jordānijai grūti, šī, šis ir demografiskais šoks un arī eh, protams, arī komerciāli to ir grūtāk pārvarēt. Attiecības ar Irāku Sīriju kļuvušas sarežģītākas piekļuve tirgiem, kamiņu valstu tirgiem, un, nu, protams, eh, mēs vēlamies izrādīt solidaritāti. Makrofinansiāli palīdzēt Mēs eh, risinām sarunas šajā virzienā. Te varbūt dažādas opcijas, ko Inta var papētīt. Vēlos atgādināt par starptautiskas kopienas eh, rīcību šī gada Londonā. Eh, mēs centāmies globālu rīcības plānu Jordānijai sagatavot. Un mums ir ļoti svarīgs lūgums uh, attiecībā uz uh, Jordānijas izcelsmes produktiem un to uh, tirzniecības režīmu. Protams, mūs interesē, lai investīcijas arī turpmāk plūst uz Jordāniju, bet, kā teica vēstniekungs, bēgļi nedzīvo nometnēs, bet pilsētos, un uh, tas saržģīja situāciju uz vietas. Līdz ar to jāatbalsta šis Jordānijas lūgums un jāskatās, lai tas palīdz um, gan Jordānijas um, iedzīvotājiem, gan bēgļiem. 35% noteikums vienkārši uh, nevar uh, tikt piemērots tālāk, jo mums jau ir vidusjūras režīms, mm, kas tiek piemērots. Un tāpēc uh, mums jāpatur desmit gadi, tas attiecībā uz laiku, tad uh, mums nepieciešams režims attiecībā uz teritorijām un specifisks uh, eh, režims, kas uh, respektē Jordānijas situāciju un bēgļu situāciju Jordānijā. Un um, Jordānija tomēr uh, palīdz bēgļiem atrast darbu, pat ja nav pieslēgusies Ženevas konvencijai. Uh, un eh, darba apstākļi atbilst visiem eh, pasaules darba organizācijas standartiem. Tātad, mm, vēstniekungs, mēs vienkārši nevaram politiski nenākt pretī valstī, kas eh, pilda visas saistības, strādā kopā ar starptautisko kopienu, kaut arī apstākļi ir ārkārtīgi sarežģīti. Tāpēc uzskatu, ka mums ir jāatbalsta tas, ko jūs darāt. Paldies, tagad došu vārdu ēnu referentai, Desanis kundzei, un tad Megavens kundzei un Deividam. Lielas paldies priekšsēdētājiem. Es piekrītu Emanuēlam Morelam, referentam. Es uh, viņu atbalstu visā um, praktiski. Es ar uh, interesi uzklausīju vēstnieku kunga teikto. Tas tiešām ir milzīgs izaicinājums, um, ko jūs saskārāties jūsu valstī īpaši runā par Sīrijas bēgļiem. Sīrijas bēgļiem jādodas prom no savas pilsētas, dzimtenes, ģimenes dažreiz un no mājām prom. Un um, tad, protams, Jordānija arī ir šis izaicinājums viņus izvietot savā teritorijā. Jūs pieminējat par resursu sadalījumu. Uh, ūdens, piemēram, ir izšķirošs jautājums. Un es uzskatu, ka Eiropas Savienībā, Eiropā mums. Uh, nav pietiekami daudz eh, šo resursu, un mēs labi nestrādājam pie mm, pārvaldīšanas aspektiem, apgūšanas aspektiem. Tā kā Eiropas Savienībai jābūt eh, uzdevumos, uzdevuma augstumos un eh, jādara viss, palīdzētu valstīm, kas uzņem bēgļus pie sevis, īpaši Sīrijas bēgļus, Tad runa nav par migrantiem, bet gan par bēgļiem es uzsveru. Un komisijas priekšlikumi iet pareizajā virzienā. Nevajadzīgas perspektīvas Sīrijas bēgļiem, kas ierodas pie jums. Protams, tas veido klimatu, kas destabilizē iespējams politisko situāciju valstī, bet ja Sīrijas bēgļiem būs šī perspektīva tuvākai nākotnēji, Tas viņam ļoti palīdzēs. Tāpēc es piekrītu komisijai ar visiem uzdevumiem, ko kolēģis Morels pieminēja, gan runājot par laiku, gan runājot par telpu, gan runājot par politisko kontekstu. Tā tad nepieciešams palīdzēt ar darbu šiem bēgļiem un par to jārūpējas. Jordānija uzņem tiešām vairāk uh, bēgļu uh, nekā nu, praktiski var atļauties, un uh, Eiropas Savienība jāpalīdz šajos grūties laikos. Paldies! Sī, Linda! Paldies, Linda, lūdzu! Priekšsēdētāja deva komiteja. Paldies! Paldies par uzaicinājumu piedalīties šorīt šajās tikšanās. Vēstnieku kungs, es būtu gribējis, lai daudz vairāk kolēģi uzklausītu jūsu teikto, jo, manuprāt, liela daļa kolēģi šajā parlamentā nesaprot, kas īsti notiek. Viņi nav bijuši Jordānijā, nav bijuši Turcijā, Turcijas dienvidu reģionos, kur tiek uzņemti ļoti daudzi bēgļi, kas nedzīvo nometnēs, kā tika teikts, bet gan sabiedrībā. Un šīs kaimiņa valsts saskars ar ļoti lieliem izaicinājumiem, kas dara visu to labāku, lai integrētu šos cilvēkus. Mums jāatcerās, ka lielākā daļa bēgļu tiek uzņemtas jaunatīstības, attīst, jaunatīstības valstīs, tā, tā kā Jordānijā, nevis bagātajās valstīs. Un uzklausot jūs, es sajūtos līdzīgi, kā daži mani kolēģi izjūt lielu cieņu jūsu rīcībai. Uh, Mm, tādēļ, manuprāt, mums, Eiropas Savienībai, mūsu komitejai, attīstības komitejai ir jāatbalsta jūs. Mēs atbildām par Eiropas Savienības eh, palīdzības koordināciju visā pasaulē. Tas, ko mēs, ar ko mēs saskaramies šobrīd pasaulē, ir tādas situācijas, kur bēgļi daudzu gadu garumā dzīvo prom no savām mājām, piemēram, viens um, puisis no Somālijas 14 uh, gadus nodzīvojis bēgļu nometnē no 9 gadu vecuma. Viņš visu šo izglītošanās posmu izlaidz garām. Un ļoti daudzi bērni tagad dzīvo bēgļu nometnēs, ļoti daudz cilvēku dzīvo prom no savām dzimtenēm, un mums ir jādomā par šiem aspektiem, jāatrod pareizi pieeja, jādomā par ilgtermiņa risinājumiem. Tādēļ EFCO, DEFCO un komitejas sastrādājas, ģenerāldirektorāts saskārājas, lai sagatavotu jaunu Eiropas Sanības plānu, ņemot vērā visus šos kontekstu apstākļus. Es ļoti priecājos par to, ko panācām Londonā attiecībā uz Jordāniju. Nevar pat iedomāties, kāda ir spriedze Jordānijā saistībā ar šo jautājumu ar to, ka darbs tiek dots bēgļiem. Es, piemēram, zinu, kādas ir diskusijas manā valstī saistībā ar bēgļiem un migrāciju. Šeit diskusijas ir ārkārtīgi sarežģītas, taču es domāju, ka mums ir jādara viss iespējamies, ko varam, un jāceņš izmainīt šie spēles likumi, un mums ir jāatbalsta tie, kas sniedz palīdzību. Daži no maniem kolēģiem deva komitejā lūdza jums pajautāt, vai jūs varat pastāstīt par tiem bēgļiem, kas ir uh, iestrēguši robežšķērsošanas punktos saistībā ar striktākiem muitas eh, robežšķērsošanas noteikumiem Jordānijā. Bet eh, vēlos pieminēt arī, ka mm, Grieķijas, eh, par šo Grieķijas situāciju, kur simtiem tūkstošiem bēgļu atrodas arī ļoti sarežģītos apstākļos iestrēguši pie Grieķijas robežām. Tātad mm, ir jāiesaistās pilnīgi visiem mums, mūsu partneriem, lai atrastu tādus risinājumus, kur varam atbalstīt viens otru šajā sarežģītajā krīzes laikā. Un es tiešām ceru, ka mēs varam vienoties par to, ka spēsim izmainīt šos, šo attīstības gaitu un gūt ilgtermiņa risinājumus. Paldies, David! Paldies, izteikšos īsi, taču vēlējos izteikties, jo piekrīt saviem kolēģiem. Tādēļ man nav nekāda papildus sakam. Es biju galvenais novērotājs Eiropas Savienībai 2013. gada Jordānijas vēlēšanu laikā. Un paralēli pārējiem komentāriem mums vajag paturēt prātā to, ka 2013. gads tajā arī bija sarežģīti apstākļi, taču Jordānijā izdevās eh, norganizēt miermīlīgas, taisnīgas, godīgas vēlēšanas. Protams, ka mēs vēlamies uzlabot šo sistēmu, taču ir jāatzīst tas, ka Jordānijā pastāv stabilā, stabila demokrātija tādā reģionā, kur tas nav pašsaprotam. Mums ir attiecīgi jānovērtē šis apstākļus un tas. Protams, ka kopš šī laika ir ārkārtīgi pieaudzis bēgļu skaits, taču jau 13. gadā bija ievērojams skaits bēgļu Jordānijā. Es sešu mēnešu laikā apmeklēju vairākas Jordānijas daļas, un man vienmēr pozitīvi iespaidoja Jordānijas cilvēku paustā tolerants pret bēgļiem. Iespējams, ka tāpēc, ka Jordānijas cilvēki arī ir tikuši pārvietoti tuvajos austrumos, un tādēļ viņiem ir lielāka izpratne. Es piekrītu tam, ka Jordānija ir cietusi, tā nav saņēmusi nepieciešamo uzmanību salīdzinājumā ar citām tuvā austrim valstīm. Šai valstī ir ārkārtīgi grūti attiecībā uz dabas resursiem, savus ienākumus tā iegūst no tirzniecības un dzirdējam no komisijas un vēstnieku konga par to, ka transporta ceļi un citas vietas ir iznīcināts Sīrijas kara dēļ. 13. gadā jo Jordānijas puse aicināja rīkoties. Es to arī darīju, un arī daudz kolēģu. Mēs saskarāmies ar tādu kā mūri komisijas pusē, taču mums izdevās to pāraut, un ir mainījušās lietas, un es ceru, ka arī Līnas pieminētā konference februārī Londonā ir nodrošinājusi šo pēdējo grūdienu pārmaiņu procesu sākumā. Tik pieminēta Amerika un Kanāda. Uh, par šiem 65% attiecībā uz Jordānijas izcelsmes produktiem. Viņi tātad atrodas priekšā mums, taču es domāju, mēs arī vēl varam šeit rīkoties, un šis ir steidzamības jautājums, un kā jau teica kolēģi, tas ir būtisks ieguldījums. Kaut arī mēs nodrošinām makrofinansēšanas palīdzību Jordānijā, manuprāt, ņemot vērā problēmu apmēru, ar to nepietiek, un vēl ir daudz citu lietu, ar kuriem varam palīdzēt šai valstī. Paldies priekšsēdājiem! Paldies, un tagad došu vārdu vēlreiz komisijai. Tāpat arī vēlos vēl piebilst tam, ko teica Dāvids par šiem akumulētajiem uh, izcelsmes produktu jautājumiem. Mums ir 75% uz MLC. Un saskaņā ar vienkāršoto procedūru, manuprāt, ņemot vērā esošos izaicinājumus, mums vajadzētu Jordāniju un LIC nostādīt uz vienu līmeņu, kaut gan īstenošanas problēmas ir citādāks. Vēl viena lieta ir termiņi. Ja mēs vēlamies pievilināt investīcijas, nu, šeit desmit gadi tiešām būtu pārāk īss periods visos mūsu investīciju un tirzniecības nolīgumos. Mums parasti ir 20 gadu laika periods. Manuprāt, tas ir arī loģiski, ka, piemēram, invest... investīcija atmaksāšana tiek īstenota. Citādi investīcija aizsardzības nolīgumā netiktu piemērot šis 20 gadu termiņš. Tātad šeit ir desmit gadi. Un treškārt mums ļoti rūpīgi ir jāpalūkojas, kādi produkti, kādi reģioni šeit tiek skarti. Jo mēs nevaram principā apšaubīt Eiropas struktūras. Lūdzu, vārds komisijai. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties tiem komitejas locekļiem, kas jau izteicās, jo īpaši par šiem iedrošinājušajiem vārdiem turpināt šo iniciatīvu. Tāpat arī augstu novērtējam pozitīvos komentārus, kas tika pausti. Mēs ņemsim tos vērā un turpināsim mūsu darbu, sadarbojoties ar Jordānijas pusi, lai varētu izstrādāt attiecīgās schēmas un tās īstenot, cik tas vien ir iespējams. Kā jau teicu, mēs ceram, ka mēs varam uzsākt šīs darbības vēl pirms šīs, šī gada vasaras. Pāris ātri komentāri. Pirmkārt, vēstnieks pieminēja iespējas uzsākt sarunas ar Jordāniju par dziļāku, visaptverošāku cienītības noliegumu. Komisija, protams, atzīst, ka tas ir būtiski, taču šis ir process, kas prasa laiku, un mēs turpināsim strādāt kopā ar Jordāniju, lai atrastu pieņemamu uh, pamatu sarunu uzsākšanai, ņemot vērā arī Jordānijas paustās bāžas, kuras vēstnieks pieminēja, kā piemēram publiskais iepirk, iepirkums un intelektuālās īpašuma tiesības. Runāt par šīs iniciatīvas elementiem attiecībā uz izcelsmes noteikumiem, par šo periodu ilgumu. Vēstnieks jau minēja, ka komisija sākumā paredzēja īsāku periodu nekā desmit gadi, tādēļ mēs jau esam mazliet attīstījušies, taču apstākļi mainījās daudz ātrāk. Tāpat arī mums ir jāizstrādā priekšlikums, kas ir līdzsvarots, nodrošināt nepieciešamo atbalstu padomē, kad tas tiks prezentēts. Taču es domāju, ka mēs varam vienoties par to, ka šīs iniciatīvas galvenais mērķis ir radīt pārmaiņas citādi tas ir tikai tāds, kos, tāda kosmētiska operācija. Es nedzirdēju konkrētus komentārus, uz kuriem man būtu jāatbild uzreiz, taču var jums apliecināt to, ka mēs turpināsim darbu pie šīs iniciatīvas, ka mēs turpināsim informēt komiteju par panākto progresu turpmākajos mēnešos. Lielas paldies! kad mēs varam sagaidīt konkrētu priekšlikumu? Komisijas nodoms ir finalizēt priekšlikumu, nu, es teiktu, līdz aprīļa beigām, māja sākumam, un tad iesniegt to padomē, kur mērķis ir kopīga vienošanās starp Eiropas Unību un Jordāniju pirms vasaras pārtraukuma. Acīm redzam ir tas, ka mēs tagad strādājam pie diviem procesiem, turpinām diskutēt arī ar Jordānijas iestādēm vienlaikus, kad diskutējam, protams, arī savā iekšienē un ar padomu, taču mērķis ir, lai rezultāts būtu līdzsvarots un pieņemams visiem un tiešām reāli uh, radītu perspektīvu bēgļiem saistībā ar nodarbināšanas iespējām Jordānijā. Nu, esmu pārliecināts, ka mēs varam pātrināt procesu un uh, piespiest padomu rīkoties ātrāk. Vēstniekungs, vai jūs vēlties vēl ko bilst noslēgumā? Paldies! Es vēlos pateikties dāmām un kungiem par pozitīvu paustiem komentāriem. Protams, ka mēs turpināsim sarunas. Tas ir sarežģīts process, īpaši ar uh, trade ģenerāldirektorātu, taču mums nav cits iespējas. Mēs esam partneri, mums ir jāturpina darbs. Atgriežoties jautājumu par DCFTI, vēlos pieminēt piemēru runāt par šo līdzsvaru tirzniecībā pamata piedāvājums partnerībai Jordānijai balstījās uz vēlmi palīdzēt Jordānijai, taču tagad varu teikt, ka Jordānija uz Eiropas Savienību eksportē apmēram 200 miljonu un Eiropas Savienība 4 miljārdus. Šeit jūs redzat, kāds ir šis līdzsvars vai disbalans, jo mums nav panākta vienošanās Jūs pieminējāt arī iestrēgušos bēgļus. Un, kā jau teicu, saskaņā ar karaļā vēlmēm valdība cenšas uzturēt atvērtas visas robežas bēgļiem. Šobrīd mums Jordānijā ir apmēram divi miljoni bēgļu viesu, kas nāk no um, daudzām krīzes kartām, karas kartām valstīm un pāris tūkstoši vairāk noteikti sistēmu neiznīcinās, taču šeit ir jāpiemina ārkārtīgi būtiski drošības jautājumi, kur ir ļoti rūpīgi jāpārbauda ik viens no šiem eh, cilvēkiem, kuri ierodas no ļoti aizdomīgiem reģioniem, kur uh, kontrolē daešu teroristu grupas, un mēs esam saņēmuši brīdinājums, ka tiek iesūtīti uh, guļošie teroristi, kuri var uzsākt Jordānijā, kurā mirklī savas teroristiskās darbībās. Ņemot vērā šīs telpas konfidencialitāti, varu pieminēt eh, pagājušajā nedēļā Jordānijā paredzēto terorismu uzbrukumu. Tas notika eh, Jordānijas ziemeļos, manā pilsētā, kur dzīvo lielākā daļa Sīrijas bēgļu, un mūsu drošības dienesti policija uh, saskārās ar milzīgu teroristu grupējumu, un pateicoties, vairā, pateicoties mūsu drošības dienas darbībai, apmēram 30 personas tika arestētas, daži tika nogalināti, to starp arī, diemžēl, drošības spēku pārstāvi. To es jums tagad paužu šajos drošos apstākļos. Pat ja šīm personām ir saistība ar citām personām, kas nāk no uh, šiem reģioniem, tad eh, šīs personas ļoti rūpīgi jāpārbauda. Tas ir drošības jautājums Jordānijā. Paldies, novēlu jums visu to labāko, tāpat arī jūsu valstī. Tagad eh, mums ir pusdienas pārtraukums un atgriezīsimies pulkstam trijos. Paldies!